dāmas un kungi. Ierosinu sākt mūsu šīs dienas sanāksmi. Tātad eh, šīs dienas eh, budžeta komitejas un budžeta kontrolas komitejas sanāksmi. Īsi par koordinātoru sanāksmi, kas notiek vakar. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka ir nepieciešams sagatavot eh, atzinumu par Etrikomitejas ziņojumu attiecībā uz ietvaru programmas zinātnes jomā apstiprināšanu. Un Eiropas parlamentam ir nepieciešams eh, sastādīt atzinumu. Patričēlī kungs būs eh, referents eh, tātad itra komitejas šim atzinumam. Un tad mēs runājam par pašinstīvu ziņojumu, kurā tiks runāts par Eiropas Savienības finanšu sistēmas efektivitāti un liederību attiecībā uz atomu enerģētikas tātad, stāciju um, demontāžu jaunajās dalībvalstīs. Arī tika iecelts atbildīgais referents šajā jautājumā. Un tāpat mēs izstrādājam jauno uh, anketu, anketēšanas kārtību Nīderlandes un Kipras um, revidentiem, revīzijas palātā un tāpat arī nospraudām uh, grafiku, tātad jūnijā un uh, janvārī būs noklausīšanās šiem jaunajiem uh, revidentiem, un tāpat ir tikai atstāts referents. Un tāpat laikā mēs arī dzēn apstiprinājām grafiku attiecībā uz eh, to, kā sagatavot ikgadējo revīzijas palātas pārskatu, un šo pārskatu izskatīt šeit parlamentā. Oficiāli šis eh, pārskats tiks stādīts priekšā kom atbildīgai komitejai mūsu komitejai 9. novembrī. Un tāpat arī 5. oktobrī atbilstoši tā mēs esam sagatavojuši vizīti revīzijas palātā. Visi komitejas locekļi, kas ir ieinteresēti piedalīties šajā vizītē, lūdzu ziņojiet mums par to, lai mēs varam saulēcīgi sagatavoties šai vizītē. Un vēl koordinatoru sanāksmē mēs apstiprinājām galējo programmu ceļojam uz uh, Horvātiju. Jūs zināt, ka delegācija ir iecelt, un tāpat arī grafiks ir zināms. Un um, tāpat arī Sepo koledžas uh, budžeta pārskatam uh, Um, esam apsprieduši grafiku, šis process sāksies jūlijā. Un uh, tāpat esam sākuši gatavot šīs delegācijas vizīti Ungārijā, kas arī tiks uh, realizēta vēlāk šogad. Runājam par to, kas piedalīsies šajā vizītē un kāds būs grafiks. Tāpat mēs norādījām Odī kunga aicinājumu. Odī kungs vēlējās uh, aicināt juridisko dienestu sagatavot pētījumu par parlamenta kontrolas eh, funkcijām citās institūcijās. Un tad vēl mēs daļai apstiprinājām arī Belīnī kunga aicinājumu izmantot parlamentu juridisko dienestu, tad aicināto sagatavot um, atzinumu par izmaiņām finanšu regulā. Lūk. Un tad vēl koordinatoru sanāksmē mēs apstiprinājām iniciatīvu ziņot par um, eh, Eiropā budžeta pārskatu. Un tāpat apstiprinājām domu, tad, tad ideja par to, ka ir jāsūta uh, formāls aicinājums visām institūcijām tātad piedalīties plenārsēdē, buču jautājumu izskatīšanā. Visbeidzot, mēs arī cen izmaiņām grafiku komitejas sanāksmēm, tad jaunais sēžu kalendārs tiek apstiprināts, un tas ir nosūtīts arī visiem komitejas pārstāvjiem. Lūk, tik tālu par koordinatoru sanāksmi vakar pēcpusdienā. Ja citu komentāru jums nav vai jautājumu nav par koordinatoru sanāksmi, tad varam tagad pāriet pie mūsu sanāksmes oficiālā sākuma. Ķersimies tātad pie pamat jautājumu šodien. Tad kopīgi budžeta komitejas un budžeta kontrolas komitejas uzklausīšana, finanšu regulas racionālu pārskatīšanu. Eiropas attīstības 2020 veicināšana. Vēlos sirsnīgi pateikties visiem tiem, kas uh, ir pie, piekrituši būt par uh, tātad, lektoriem šodien, kas ir sagatavojuši prezentācijas. Vēlos jau pašā sākumā uzsvērt, ka tad mūsu kolēģiem un cienījumiem viesiem uzsvērt to, ka šīs dienas sanāksme tiešām ir liela nozīme mūsu viedokļa raugoties. Ir svarīgi izvērst pilnvērtīgu diskusiju par finanšu regulas pārskatu, jo runājot par šo regulu, mēs nerunājam par uh, vien um, tādiem tehniskiem un, un, uh, un finanšu ekspertu jautājumiem, jo šī regula ir neapšaubām ļoti svarīga arī no politiskā viedokļa visām Eiropas Savienības institūcijām. Un gala beigās šī regula būs uh, gan svarīga arī visiem Eiropas nodokļu maksātājiem. Un mūsdienās, protams, tas ir sevišķi svarīgi, jo Mēs zinām, ka ir virkne Eiropas Savienības dalību valstu, kas pārdzīvo ļoti nopietnu finanšu un ekonomisko krīzi, un tādēļ tās, kā tiek izmantot valsts līdzekļi, Eiropas um, Savienības līdzekļi, um, kļūst aizvien, un, aizvien svarīgāk. Un tieši tādēļ ir ja nepieciešams nodrošināt um, racionālu Eiropas Savienības līdzekļu sadali. Un uh, šīs regulas projekts, protams, arī ir vērsts uz to, lai uzlabotu šo te līdzekļu izmantošanu, lai uzlabotu efektīvu tātad, ekonomisko situāciju. Un ir nepieciešams izveidot tādas pārvaldes struktūras, kas efektīvi nodrošina finanšu menedžmentu. Nu, protams, atbildība gulstās arī uz dalībvalstu pleciem. Olaf un tāpat arī revīzijas palāta ir nereiz vien uzsvērus, ka dalība valstīs, tieši pašās dalība valstīs ļoti bieži ir, ir uh, pārkāpuma attiecībā uz valsts līdzekļu kontroli un sadali. Nu, neizmirsīsim, ka budžeta kontrolas komitejai šeit, šajā institūcijā ir arī ļoti svarīga politiska loma. Viena no mūsu funkcijām ir nodrošināt to, lai Eiropas līdzekļu realizācija notiek efektīvā un racionālā veidā. Un pat, ja programmas tātad tiek adekvāti realizētas, mums ir nepieciešams sekot līdz tam, vai šie projekti, kas ir finansēti no valsts un Eiropas līdzakļiem, ir um, ar pievienoto vērtību. Jo finanšu pārvalde ir viena lieta, bet projekta atdeve sociālā un politiskā viedokļa ir kas cits, ar, arī tam jāsako līdzi. Un vēl viens svarīgs aspekts, ko vēlos pieminēt šīs dienas uh, sākumā, ir tātad šīs uh, diskusijas uh, nepieciešamība panākt līdzsvarotību. Tātad no nu, vienas puses ir nepieciešams samazināt birokrātiju un um, uzlabot pārvaldību, bet no otras puses tas ir jāsabalansē ar uh, atbilstoši striktu un efektīvu kontroli. Tātad no nu, vienas puses ir jāsamazina birokrātija, jāsamazina kontrolas mehānismi, bet no otras puses tas uh, var nedaudz apdraudēt arī kontroli efektivitāti un nopietnību. Un eh, šī komiteja nereiz viens savos atzinumos ir norādījis, protams, ka mums jācenšās panākt eh, nulles tolerants, tā sacīt attiecībā uz valsts eh, naudas izšķērdēšanu, uz Eiropas naudas šķiešanu, tāpat arī attiecībā uz korupciju un piesavināšanos. Mums ir nepieciešams nodrošināt, lai valsts un Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanā būtu pilnīga caurskatāmība. Un jau sevišķi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tagad, kad parlamenta pilnvērs ir pieaugušas, arī budžeta komitejas pilnvērts pieauguši, tas ir vēl jau svarīgāk. Mūsu komiteja un arī parlamentam kopumā ir liels funkcijas, un tāpat arī dalība valstīm funkcijas ir eh, pieaugušas. Un jāsaka, ka komisijas eh, priekšlikums, tad jaunais regulas projekts ir eh, sagatavots tikai pagājušajā nedēļā. Iespējams, ka tas ir noticis apzināti. Tas, protams, darbu mums neatvieglo. Tiešām žēl par to, bet, nu, darīsim, ko varēsim. Un um, šīs dienas uh, sanāksmes viens no galvenajiem mērķiem ir tātad domāt par to, kā uzlabot uh, auditēšanu, tad revīzijas funkcijas, uh, kontrolas funkcijas, ko veids komisija un Olaf, kā to visu pilnveidot. Un vakardien uzklausot komisāru Šemētu, mēs arī dzirdējām, kāda tad ir viņa programma turpmākajiem sešiem mēnešiem. Un ir nepieciešams, protams, stiprināt Olaf funkciju, tas arī izskanēja komisāru runā. Un, um, Vēl jāpiemina, ka pats cik 80% Eiropas Savienības līdzekļu tomēr um, pārvalda dalībvalstis, atbilstoši dalītās pārvaldības, uh, dalītās atbildības uh, funkcijai. Protams, šīs pārvaldes funkcijas lielā mērā uzcēlas dalībvalstīm. Un virknē uh, dalībvalstu šī funkcija vēl tālāk tiek deleģēta reģionāla līmenī. Tātad to ņemot to vērā, paceļās jautājums, proti, kā tad garantēt šo dalībvalstu atbildības um, ievērošanu. Un vakar es uzdevu šo jautājumu komisāru kungam, un viņš jāsaka, ka tā īsti izsmeļoši uz šo jautājumu atbildēt nevarēja. Tā kā es ceru, ka varbūt šodien no kādiem citiem runātājiem, no komisijas pārstāvjiem es uzzināšu ko vairāk. Man tiešām interesē uzzināt, ko tad komisija precīzi gatavojas šai sakarā darīt, jo sevišķi ņemot vērā to, ka pieknē dalība valsts joprojām un joprojām atklājas virkni pārkāpumu valsts līdzakļu izmantošanai. Un, ja netiek pieņemts kādu nopietnu politiski pasākumu, politiski instrumenti, lai apkarotu tātad to, ka organizētāji noziedzībai līdzīgi grupējumi iefiltrējas valsts līdzekļu izmantošanā, nu tad, ko tad uh, eh, reāla komisija gatavojas darīt? Kā tad sakārtot šīs lietas dalību valstīs? Kā izveidot um, pietiekam drošu kontrolas sistēmu dalību valstīs, kas nodrošinātu to, ka uh, gadījumā, ja budžeta standartu un, un finanšu realizāciju nesekmējas, tad, tad kādas soda sankcijas var tikt uzlikts atbildīgajām personām. Nu, lūk, tie tikai daži jautājumi, kas man ir padomā. Domāju, ka ievadam arī to no manas puses eh, pietikt. Nu, rezumējot, sacīšu, ka tiešām pēdējais laiks izstrādāt striktus un um, uzticams kritērijus un instrumentus. Jo runājot par Eiropas naudu, mēs nerunājam tikai par institūciju naudu, tā būtībā visu nodokļu maksātāju kopīgā, kopīgā nauda. Un es nešaubos, ka Eiropas Savienības institūcija efektivitāte tiks lielā mērā vērtē tieši pēc tā, cik efektīvi mēs izmantojam visu 27 dalību valstu nodokļu maksātāju kopīgo naudiņu. Nolūk nu, tik tā no manas puses. Vēlreiz paldies visiem referentiem, runātājiem. Un pirmai došu vārdu Hauka kundzei, kas ir bijusi bučēta komitejas eh, priekšstādātāja vietniece. Arī viņai vārds ievad frāzē. Paldies, eh, dārgais kolēģi. Pateicos jums eh, mūsu komitejas vārdā, komisāra kungs, eh, kolēģi, dārgie viesi. Atklātā noklausīšanās, ko mēs šodien realizējam kopā ar budžeta kontrolas komiteju, šīs noklausīšanās mēķis ir precizēt to, kāda ir mūsu loma, kā tātad likumdošanas līdzdevējiem šajā procesā. Mūsu mērķis ir um, kopīgiem spēkiem noskatot, kā mēs kopīgi, kopīgi tad varētu uzlabot komisijas piedāvājumu un lai attiecīgi gala beigās uzlabotos kopējā budžeta situācija. Un jāsaka, ka tas, ko mums piedāvā komisija, un to, ka mēs īpaši vēlamies pārnāt šodien, nu, savā ziņā saistās arī ar budžeta vienkāršošanu. Mēs vēlamies, lai mūsu nauda kārtīgā veidā, protams, bet, bet, bet arī, arī nu, efektīvāk uh, tiktu izmantota mūsu nodokļu maksātāju mērķiem. Protams, šai komitejai ļoti liela interese par to, lai viss notiktu atbilstoši priekšrakstiem no vienas puses, bet no otras puses mums visiem kopēji, protams, interese arī par to, lai šī nauda netiktu nebaid, nebaidzīgi izšķērdēta no 190 eh, pāntiem, kas pat labāk ir šajā te regulā. Komisija vairāk kā, kā pusi no šiem, šiem pāntiem ir, ir, ir mainījusi. Un iepriekšējā pēcpusdienā mēs izskatījām apmēram trešo daļu no jūsu piedāvātiem grozījumiem. Un šī te jaunā tātad rekās procedūra, ko, ko piedāvā komisija, to esam ņēmuši vērā, bet komisija ir apstiprinājusi, un tā, protams, ir komisijas uh, tiesības, jo tā ir viņas iniciatīva. Tātad skatīt šo te regulu trīs daļās, šos grozījumus trīs daļās. Un jūsu piedāvājumi ir sagatavot nu, tad, tad, tad pēc atbilstoši Lisabonas līguma arī uzstādījumiem. Ja Tā, tā ir viena lieta, tad ir citi piedāvājumi, grozījumi, kas attiecas uz ārējo dienestu, ārējā dienesta izveidošanu, nu, un tad pēdējiem mēs skatījām šo trešo daļu, kur ir runa par vienkāršošanu. Nu, viss nu, šīs trīs daļas tiek skatīts atsevišķi, bet, nu, vienlaikus savā ziņā arī kopā. Nu, un, um, atbilstoši Lisabonas līguma paredzētajām izmaiņām. Tātad, ja mēs mainām kādu pantu atbilstoši Lisabonas uzstādījumiem, tad mēs arī skatām paralēli arī, arī nu, citas lietas, kas eh, saistās gan ar ārējo dienestu, gan ar vienkāršošanu, kas pārklājas ar šiem, šiem Lisabonas kritērijiem. Nu, mūsu referentē, protams, bija darba pilnas rokas, un, un es ceru, ka viņi arī tomēr tur rokas pulsu attiecībā uz to, kas tad ar šiem visiem grozījumiem notiek, bet no otras puses mēs arī zinām, ka grozījumi, kas attiec uz ārējo dienestu, nu, nu jāsaka, ka tas atkarīgs arī no mūsu diskusijām, jo, ja padomu nav gatava ar mums eh, runāt eh, par šo ārējo dienestu tā, kā mēs to vēlamies, nu tad attiecīgi nevar arī mainīt eh, budžetu. Uh, Un tādā ziņā nu, to, ko komisijas piedāvā par šo ārējo dienestu, tad nu, mēs nevaram vienoties. Nu, atsakot, mums ir tiešām darba pilnas rokas attiecībā uz šo projektu, un, un nu, tādēļ arī mums ir nepieciešama šāda kopēja noklausīšanās, kopēja, kopīga ar budžeta kontrolas komiteju, tāpēc esam to arī sagatavojuši. Un mēs arī uzklausīsim Levandovska kunga, komisāra kunga uzrunu. Tāpat arī būs uzrunas uh, no dažām dalībvalstīm, no nevalstu organizāciju pārstāvjiem. Un tāpat arī kopienas uh, tiesa pārstāvis arī dzen mums sniegs uh, juridisku skatījumu uz šo problemātiku. Nu un sāksim tad ar, ar ievadvārdiem. Lemedals kungs iepazīstinās mūs ar, um, ar šo projektu. Tad Lemedals kungs, protams, ir budžeta komisārs, kā jūs visi ziniet. Tad sekos um, uzrunas no trīs ekspertiem no NDO. Un pēc tam Pēc tam būs, protams, arī diskusija rauns, kurā jums būs iespēja uzdot jautājumus vai izteikt komentārus. Komisārs saka, nav īsti laba šāda kārtība, bet es domāju, ka mums tomēr ir nepieciešams nedaudz eh, arī kolēģiem par šo Finlūks procesu rūpīgi iepazīstināt, un jādod kolēģiem iespēju tomēr uzdot jautājumus. Lūdzu, Lemandos kungs, tad vārds jums sākumā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo uzaicinājumu piedalīties! Un es domāju, ka tā ir jau labi nodibināta parlamenta tradīcija, ka tādus ļoti sarežģītus jautājumus mēs risinam sabiedrisko uzklausīšanu formātā. Un es vēlētos pateikties komisijas dienestiem, un zinu arī, kāds ir jūsu ieguldījums no parlamenta puses, jūsu ieguldījums Greslas kundze. Es varbūt runāšu tikai par tādiem vispārīgiem virzieniem. Un faktiski tās ir trīs lietas, par kurām mēs runāsim. Tehniskās modifikācijas Lisabonas līgumā, uh, modifikācijas ārējā dienesta nolikumā, lai varētu uzsākt tā darbību. Un visbeidzot, gada pārskats. Eh, šīs modifikācijas ir jāveic reizi trijos gados, un tas, ko mēs pašlaik jums piedāvājam, mēs faktiski nolēmjam, ka tas nav obligāti jādara katrus trīs gadus, tas ir jādara vienkārši katru reizi, kad mēs uzskatām to par vajadzīgu. Kas attiec uz eh, laika grafiku, tad pagājuši nedēļa šis te sanāksmu kalendārs tika apstiprināts. Eh, Gala termiņš bija šajā nedēļā lai mēs varētu pātrināt visus šos te starpdienestu konsultāciju procesus un eh, beig, beigās pagājušajā nedēļā komisijā mēs arī nolēmām to prezentēt šajā uzklausīšanā. Un tagad varbūt pie satura. Ir svarīgi zināt, ka e, šis te pārskats notiek pamatojoties uz publiskām konsultācijām sākot no 2009. gada. Mēs esam uh, savākuši daudz informācijas un galvenokārt strādājam pie vienkāršošanas e, procesiem. Uh, mazajiem saņēmējiem, kas varbūt arī bija pamets eh, pārskatam, ņemot vērā līdz lēmumu procedūras pielietojumu. Faktiski mēs esam izveidojuši tādu uh, pamata nosacījumu kopumu, kas darbosies nākošajā budžeta periodā. Tas tiešām ir tātad pamats eh, nākošajam finansēšanas plānošanas periodam. Uh, Un vēlāk nākotnes budžeti atkal būs jāpārskata, un mēs faktiski nosakam noteikumus, saskaņā ar kuriem tas notiks. Kas vēl ir svarīgi? Mēs tam pievēršam lielu uzmanību, tā ir finanšu regulas ieviešanas noteikumi. Happens, uh, so... Uh, tas notiek nepārtraukti, tas nav darbs, ko var tā pabeigt reiz par visām reizēm, bet uh, Mēs šeit uh, koncentrējamies uz tādiem konkrētiem noteikumiem, jo lietotājiem tieši tie ir vissvarīgākie, lai neatkāptos no gara un burta šajā regulārā. Prot, e, šajā regulā, protams, ir arī nozaru nosacījumi un noteikumi un finanšu sistēmas uzbūve Eiropas Savienībā un skaidrība šīs sistēmas uzbūvē ir galvenais mērķis. Uh, un tāpēc mēs esam nolēmuši, kāda ir galvenie virzieni šim pārskatam. Jāsaka, tas nebija vienkārši darbs pārskatīt pāri par 100 pantiem, pavisam ir 187 panti, un mums joprojām ir tā tad spēkā esoša regula, Vispirms tātad mēs strādājam pie vienkāršošanas, un šeit īpaši sabiedriskās konsultācijas ir devuši vislielāko uh, ieguldījumu. Nu, un tālāk varētu teikt resursu apkopošana, uh, kur mēs cenšamies pārliecināties par to vai nodrošināt to, ka dažādi ierobežojumi budžetā un uh, to pārvarēšana un grūtību pārvarēšana, meklējot līdzekļus, ir um, mūsu uzmanības centra. Un tieši šajā sfērā ir uh, mūsu dienesti ļoti daudz ieguldījuši. Un visbeidzot atbildība un atskaitīšanās. Uh, Kobu un kokobu, uh, tātad. Uh, ir veikuši analīzi un ir skaidrs, ka galvenie izpildītāji ir dalība valstis un, protams, ka uh, revīzijas palāta pievērš vislielāko uzmanību šiem procesiem un, protams, ka mums visiem uh, gribas panākt situāciju, kad mēs saņemam pozitīvu DAS, jeb līdzekļu izlietojumu atbilstības deklarāciju. Gal galā tas viss faktiski uh, lika izdarīt tādu garīgu revolūciju. Ko mēs mūsdienās darām? Mēs uh, pārbaudām tātad darījumus uh, praktiski pēc katra grāmatvedības dokumenta, invoice pēc invoice, lai redzētu, kādā veidā mēs virzamies uz priekšu. Taču mēs vēlamies vairāk koncentrēties uz uh, rezultātiem. Un, ja mēs runājam par vienkāršošanu, tad mums nevajadzētu mainīt attieksmi pret auditu un pret to, kā mēs strādājam ar finanšu regulām. Uh, taču ja mēs runājam par budžeta mērogiem un par vienkāršošanas iespējām, tad mēs vēlamies noteikt maksimālos eh, sliekšņus eh, vienreizējām izmaksām. Un mēs eh, parasti esam ņēmuši vērā, kāda ir bijusi maksājumu vēsture attiecīgajam lietotājam un pamatoties to spēruši tālākos soļus, un kaut ko būtu pievērš tam īpašus, īpašu uzmanību. Un publiskajās konsultācijās mēs esam dzirdējuši, ka ļoti daudz lietotāju vēlas eh, saglabāt klasisko izdevumu atlīdzināšanas režīmu. taču jāsaka, ka tas ir saistīts arī ar šo. Uh, vienreizējo izmaksu sistēmu un iespējām tos pielietot. Un tālāk runājot par aptauju un izmeklēšanu. Vairāk nav nepieciešams eh, priekšfinansēšanai vai avansu izmaksai uh, reģistrēt atsevišķu bankas kontu. Un eh, līdz ar to nav nepieciešams arī uh, maksāt vairs procentus par šīm iepriekš izmaksātajām summām. Tālāk runājot par noteiktajiem sliekšņiem vai griestiem, un mēs mainām, piemēram, definē, definīciju par uh, zemes vērtības grāntiem no 25 uz 50 tūkstošiem, un procedūra ir ļoti vienkārša. Mēs pārveidojam arī dažādos sliekšņus, kas tiek noteikti publiskajiem iepirkumiem. Un jāsaka, ka vienošanās par eh, pieņemajām cenām, protams, prasa, lai mēs noteiktu skaidrs nosacījums. Un atkal mēs šeit atsaucamies tam, eh, tai informācijai, ko esam iegūši publisko konsultāciju ceļā. Pēc krīzes Eiropa vai mūsdi, mūsdiena Eiropa. Šeit svarīgs ir jautājums, kā apvienot dažādus uh, finansēšanas avotus Viena no iespējām, kas eh, varētu palīdzēt uzlabot eh, šīs operācijas, ir Eiropas Trust fondu veidošana. Jūs zināt, ka Eiropas eh, Savienība nodrošina apmēram 50% finansējumu, ko pārvalda, teiksim, Pasaules banka un arī citas institūcijas, piemēram, ANO Un beig beigās e, šādā finansēšanas e, modelī Eiropas Savienība nav tāda īpaši redzama, lai gan ieguldījums ir liels. Tāpēc mums vajadzētu veidot mums pašiem savus trust fondus, īpaši ārējai rīcībai un ārkārtas fondus. E, šeit ir runa tieši par to, lai būtu lai mēs padarītu Eiropas Savienību padarām, pārskatāmāku un redzamāku. Eiropas Investīcija banka uh, arī ir daļa no šīs kopējās Eiropas Savienības finanšu ģimenes. Un šeit mēs cenšamies samazināties, sa, uh, vienkāršot ļoti garās procedūras, lai varētu veidot attiecīgos eh, svirošanas mehānismus, veidojot publiskās uh, privātās partnerības, kas padarītu dzīvi vienkāršāku mūsu privātajiem partneriem. Un esam e, piedāvājuši divas jaunas privātās publiskās partnerības formas, kas varētu darboties e, saskaņā ar dalībvalstu likumdošanu, kas iespējams ir vienkāršāk kas īpaši interesē institūcijas, varbūt ārējo pasauli mazāk. Tā ir iespēja uh, saņemt aizdevums nekustamā īpašuma iegādēji. Un uh, mana pieredze, kad es strādāju parlamentā, liecina par to, ka mēs finansējam uh, gan zemes, gan ēku iegādi, uh, Bet eh, tagad vajadzētu parunāt par to, kā mums runāt par atbildību un atskaitīšanās režīmiem, pārskata režīmiem. Dalība valstīs noteikumi ir atšķirīgi, bet es esmu vairāk kārt pasvītrojis sarunās ar Kokobu un Kobu priekšsēdētājiem. Mēs nevaram šādu uh, kļūdas procentu pieļaut. Reizēm faktiski lietas jāsauc īstajos vārdos, jā, jānosauc tā par atklātu korupciju, un tas nav pieļaujams. Es saprotu, ka es, ka Šemets kungs, ka komisija kopumā ir atbildīgi par nodokļu maksātāju naudas izlietošanu, bet tā faktiski ir monētas otra puse par to, kā eh, tad šos atskaitīšanās mehānismus nostiprināt. Mēs nevaram šeit e, izvērst politiskas deklarācijas, taču mums ir jāpārliecina dalība valstis ar federālu struktūru. Jo mēs galu galā virzāmies kohēzijas virzienā. Un, piemēram, šeit mēs esam gūši pieredzi e, lauksaimniecības maksājumu jomā. Maksājuma aģentūra, aģentūras, kurām ir e, jāiesniedz e, savas pārvaldības e, das, un dalību valstīm savukārt ir pienākums sagatavot tādas zināmas tēzes par šiem atska tādu sintēzes ziņojumu par šim, šiem finanšu pārskatiem, ko iesniedz maksājuma aģentūras. Man ir jāņem vērā tas, ka dalībvalstīs pastāv dažādi režīmi, un arī e, šī te informācija, kas nāk no dalībvalstīm, ir e, atšķirīga. Un šis ir tas virziens, kurā ir jāvirzās. analizējot eh, risku šajās te uh, maksājuma aģentūrās. Tas varbūt ir tāds tehnisks dabas jautājums, bet tas ir ļoti svarīgs parlamentam, jo parlaments to ir atzīmējis vairāk kārt. Un tā tad tas ir uh, iepriekšējais finansēšanas jautājums, īpaši krīzes situācijā. Galvenokārt ir runa par 2008. un 2009. gadu, mums eh, praktiski ir jāveic eh, iepriekšējā finansējuma klīrings regulāri, tas ir skaidrs, bet te jau nav runa par eh, kļūdu toleranci. Es faktiski labāk pārzinu, protams, savu valsti, bet es zinu, cik grūti to visu ir paskaidrot, jo tas ir jādara dialoga ceļā ar revīzijas palātu, bet dažādiem izdevum, dažādām izdevumu jomām, piemēram, ja tiek veikt pavisam vienkārši izmaksu efektivitāte vai izmaksu iegūma analīze, eh, tas faktiski parāda eh, šos rezultātus un eh, būtībā <clears throat> te mēs varam pieļaut divus procentus, nu varbūt kādās jomās tolerants līmenis varētu sasniegt 3%, bet uh, ir dažādas izdevumu jomas. Un jāatcerās, ka arī uh, revīzijas maksā naudu, un reizēm šīs revīzijas ir pārmērīgi dārgas. Mēs pārāk daudz iztērējam par kontroli, kas ir nesamērīgi, ja mēs to salīdzinam ar izmaksu ieguvumiem un likumdošanas ieviešanas kontroli. Faktiski tas nav tāds mūsu izgudrojums bet tā ir daļa no dialoga ar citām institūcijām. Tālāk, ko mēs varam sagaidīt? Mēs runājam par koplēmumu un par vienkāršu likumdošanas procedūru, Lisabonas līgumu korekcijām, ārējā dienestu veidošanu, un mēs pārskatām finanšu regulu tieši attiecībā uz koplēmumu un parlamentu līdzdalību koplēmumu procedūrā. Tieši tādēļ tāds realistisks pieņēmums ir tāds, ka mums vajadzētu būt gataviem, ņemot vērā pagātnes pieredzi, ka līdz 2012. gadam mums vajadzētu būt, vajadzētu pabeigt šo procesu. Mm, jo šīs finansēšanas budžeta perioda beigās eh, to vajadzētu izdarīt, bet jāatcerās, ka šie nosacījumi ir nākošajam eh, budžeta periodam, nākošajai finanšu perspektīvai, lai mums būtu skaidrs, kāds tad ir eh, šis te priekšlikums, un tātad tam būtu jābūt skaidram līdz 2011. gadam lai mēs zinātu ar kādiem nosacījumiem, tad mēs strādāsim nākotnē. Paldies, komisār kungs. Es ceru, ka arī manam kolēģim Malistrim tas bija pietiekami konkrēti, ko mēs tikko dzirdējām. Un tagad Mēs uzklausīsim trīs cilvēkus no nevalstiskajām organizācijām. Vispirms Marks Mičels, Community Service Volunteers. Viņš pārstāv šādu organizāciju, tā darbojas Londonā. Pēc tam runās Izabela Tota un tad Marku Matila no Somijas, Somijas akadēmijas profesors. Lūdzu, Mičela kungs. Un pēc tam mēs diskutēsim. Labrīt! Paldies par iespēju uzstāties šodien šeit. Mani sauc Marks Mičels, es strādāju nevalstiskajā organizācijā, kas darbojās apvienotajā karalistē, un kopš 97. gada es nodarbojos ar Eiropas fondu jautājumiem, ar Eiropas sociālā fonda ieguldījumu um, apvienotajā karalistē un daudziem citiem uh, jautājumiem. Es varbūt varētu šodien dalīties ar jums pieredzē, pastāstīt par projektiem, kādi ir bijuši. Informācija nāk no trim avotiem - Eiropas tīkls ir pirmais, kas ir izveidots 96. gadā. Un mēs esam apvienojušies Eiropas tīklā, kurā ir vairāk nekā 400 organizāciju, un manis paša organizācijā visvairāk nodarbojās ar reģionālo attīstību, reģionālās perspektīvas attīstību. Mēs arī rūpējamies par to, lai fondu līdzekļi būtu pieejami necentralizēti un lai līdzekļi no Briseles tiktu sadalīti taisnīgi. 2000 astotajā gadā, izmantojot jauno likumdošanu fondu līdzekļu sadalē, līdzekļus ir iespējams iegūt vieglāk un ātrāk, un mēs, protams, arī ciešam no finanšu krīzes, bet Eiropas fondu līdzekļi līdz ar to ir kļuvuši vēl pievilcīgāki to saņēmēju acīs. Un Un tas nozīmē, ka šos līdzekļus ir iespējams arī plānot uh, mierīgāk, ilgākā termiņā, neatkarīgi no tā, cik sarežģīta varētu būt iekšējā līdzekļu sadalas procedūra pašā valstī. Mums ir svarīgi, lai šīs decentralizētās līdzekļu sadalas programmas tiktu īstenotas tieši tā, kā tas ir noteikts uz papīra. Mēs ņemam vērā Eiropas komisijas noteikumus un apvienotajā karalistē. Uh, Skotija, Ziemļa un uh, Velsa pašas īsteno savas uh, programmas, ko īsteno Eiropas sociālais fonds. Un arī Eiropas sociālajam fondam ir vajadzīgi aktīvi dalībnieki dalībvalstīs, kas parūpētos par visu šo līdzekļu piešķiršanas procedūru, lai tā notiek bez aizturas. Un mēs esam, es domāju, jau diezgan nozīmīgs dalībnieks šajā procesā. Mēs izmantojam arī brīvprātīgo darbu, īstenojot programmas. Un 649 miljoni ir Eiropas sociālā fonda ieguldījums pašlaik pieejamie līdzekļi apvienotajai karalistei. Uh, tehniskās inovācijas vai inovācijas vispār ir viena no mūsu prioritātēm īstenojot projektus. Un mēs iesaistam virkni vietējo organizāciju, uh, dažādas uh, valdības aģentūras, vietējo pašpārvalžu izveidotas aģentūras. Mēs redzam, ka Šobrīd konkursu skaits vai projektu skaits ir mazāks, bet toties to apjoms katrā atsevišķā gadījumā ir lielāks. Un ir divi svarīgi tādi uzdevumi, ar kuriem mums jātiek galā. Ja ap, līgums ir ārkārtīgi apjomīgs, tas saistās ar virkni risku. Un otrs um, iesaistītās organizācijas vai pašvaldības var sastapties ar um, skaidro līdzekļu trūkumu. Um, runātājs tiek pārtraukts un viņi lūdz runāt lēnāk. Jā. Sektorālās vai sektors pārstāvošās organizācijas uh, nevar, um, iesaistoties šajos projektos, garantēt, ka tiks izveidotas darba vietas. Mūsu pētījumā, um, tad apvie, pētot uh, šo projektu rezultātus, mēs redzam, ka um, attiecīgās organizācijas nevienmēr ir spējuši saņemt informāciju par to, kādi konkursi tiek izsludināti un Eiropā, Eiropas tīklā iesaistītās organizācijas sniedz mums ļoti lielu tādu informatīvu un cita veida atbalstu arī informēšanā. Um, pastāv draudi arī, ka izvēloties projektus, uh, tiek radīta tāda nevienlīdzība, ka tiek izvēlēti tikai tie, kas varētu dot vislielāko izdevīgumu. Un Un pētījums jau 2009. gadā liecināja, ka trešais sektors uh, saņem vairāk nekā vienu trešo daļu no visiem pieejamiem līdzekļiem. Un ir jāatzīst, ka nedaudzas organizācijas darbojās ļoti sekmīgi fondu apgūšanā. Un nedaudzas no tām um, izstrādā, varētu teikt, 40% no kopējiem līdzekļiem, kas ir pieejami. Velsā un Skotijā arī ir iespējams izmantot nu, tādu kā brīvprātības pieju. Um, papildus problēmu rada līdzfinansējuma trūkums, kas nevienmēr ļauj īstenot projektu tā, kā tas ir bijis iecerēts. Tad, piemēram, tiek novērtēts arī, kā tiek izmantoti tā saucamie vienreizējie maksājumi. Uh, ir iestādes organizācijas, kas ļoti labi tiek galā, bet citām savukārt ir grūti izpildīt noteikumus, kas ir ierakstīti projekta noteikumos. Tad uh, ir, gribētu pieminēt, ka ir deviņi reģioni un katram ir izvēlētas atsevišķas atšķirīgas prioritātes sociālā fonda uh, izmantošanā. Piemērs ir prioritāte var būt izglītības veicināšana vai uh, oglekļa dioksīda izmešu samazināšana. Un nevalstiskās organizācijas ir pēdējo gadu laikā ļoti labi pastrādājušas, piemēram, dažas no tām īpaši cenšas uzlabot savus pakalpojumus. Piemēram, viens piemērs ir tā saucamā jauno kristīgo vīriešu apvienība, kas palīdz jaunajiem cilvēkiem labāk atrast savu ceļu dzīvē. Un lielākā daļa no iesaistītajiem eh, vēlas līdzekļus, lai tiešām varētu piedāvāt labākus pakalpojumus, uzlabot apmācību. Uh, un sociālajā, sociālais fonds nav tik ļoti uh, piesaistīts noteikumam par līdzfinansējumu. Savukārt EFRES fondam līdzfinansējums ir obligāts. Runājot par necentralizētajiem uh, fondiem, tad šeit kopš uh, iepriekšējā pārskata perioda nekas daudz nav mainījies. Un administratīvās procedūras var tikt mainītas, bet kopumā tomēr situācija jāvērtē kā ļoti pozitīva un cilvēki ir apmierināti ar to, kā šis, kā sociālais fonds tiek izmantots. Mēs izmantojam arī vietējos ekspertus, at ekspertus no apvienotās karalists, kas var novērtēt pieteikumus, vai tie ir formulēti pareizi. Un mēs arī uzturam uh, kontaktus ar nacionālajām aģentūrām. Kopumā 60% um, projektu 60% projektu ir bijuši veltīti jaunatni sociālajiem jautājumiem, tie ir uh, īstenoti ļoti labi. Un mēs izmantojam gan individuālas aģentūras, gan arī tā saucamo tīklošanu un tās dotās iespējas. Pieteikumu iesniegšana nav vienkārša nevalstiskai organizācijai. Uh, Tāpat uh, pieteikšanās tiešsaistē, kas notiek dažādās valodās, arī prasa lielu sagatavošanās laiku un gadās, ka noteiktajā laikā to nevar paspēt, termiņš tiek pārsniegts un atbalsts netiek saņemts tikai šī iemesla dēļ, pat tad, ja pieteikums ir bijis ļoti kvalitatīvs gadās, ka pietrūkst laika tiešām noformulēt projektus. Apvienotajā karalistē termiņš projektu iesniegšanai ir 12 nedēļas, un par finansiālo atbalstu valsts iestādes, valsts finansējumu ir iespējams saņemt tikai ar līgumu starpniecību. Nevienmēr apvieno nevalstiskajām organizācijām ir iespējams um, izmantot šādus uh, līdzekļus. Diezgan bieži ir jāveic grozījumi vai kādas izmaiņas, jo attiecīgajā laikā ir nomainījušies kādi likumi. Uh, Kopumā finansējums, ko mēs saņemam no Eiropas Savienības, ir ļoti nozīmīgs apvienotajai karalistei. Un, kā es jau teicu, tas kļūst arvien pievilcīgāks, un mēs ievērojam subsidiaritātes principu, darbojamies dalībvalsts pilnvaru ietvaros, un Eiropas Savienība varbūt pārliecināta, ka mēs rīkojamies saskaņā ar stratēģiju periodam līdz 2020. gadam, strādājam, lai samazinātu bezdarbu, kaut gan šie notikumi mums nav saistoši. Dalība valsts līmenī līdzekļu izmantojums saskaņā ar budžeta noteikumiem nevienmēr ir iespējams, ja šie noteikumi ir pretrunā valsts iekšējiem likumiem un normām. Un es domāju, ka nevalstisko organizāciju iesaistīšanos varētu uzlabot, kaut arī tām bieži pašām savu līdzekļu ir ļoti maz, bet toties ir daudz laika. Uh, lai izstrādātu ļoti kvalitatīvus projektu pieteikumus. Es domāju, ka ir jāvienkāršo uh, pieteikšanās procedūra, finansējuma saņemšanai ir jākļūst vienkāršākai, lai arī nevalstiskās organizācijas uzlabot savas iespējas saistībā ar centralizētajiem fondiem. Mēs par šiem jautājumiem Briselē esam runājuši vairāk kārt un iete, iesnieguši arī savus tādus kā priekšlikumus, ko mēs vēlētos mainīt. Tā saucamā, tas saucamais līdzfinansējums pašreizējā uh, reformu uh, uh, procesā nav paredzēts. Nezinu, kāpēc. Labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. Paldies, Mičel kungs. Jūs mums pastāstījāt par ļoti daudziem dažādiem veidiem, kā tiek izmantoti mūsu, uh, mūsu budžeta līdzekļi. Un jūs parādījāt arī, ka ne visu ir iespējams atrisināt uh, Eiropas līmenī, bet es gribētu citēt vienu lietu, ko jūs teicāt, ka finansējums no Eiropas nedrīkst būt atkarīgs, un tas arī nav atkarīgs no visādām nebūšanām vai nestabilitātes dalību valstī. Tagad uh, es lūkšu Totas kundzi mūs uzrunāt, došu jums desmit minūtes. Lūdzu, ievērojiet laiku. Very much. Uh, Liels paldies, priekšstādētā. Tiešām es mēģināšu saīsināt savu runu tekstu jums visiem arī izdalīt, tā kā nav visi atkārtot. Man sauc Izabela Tota. Es strādāju Nīderlandes katoļu organizācijā, kas saucās uh, Cordaid. Un šodien es savukārt runāšu Concord, uh, konfederācijas vārdā. Concord ir Eiropas 24 uh, tātad attīstības aģentūru uh, konfederācija. Tāpat arī uh, mēs pārstāvam vairāk kā 1600 NMO, kas darbojas visā Eiropas Savienībā pie attīstības jautājumiem. Konkorda regulāri iesaistās politiskās diskusijās ar Eiropas institūcijām un pilsonisko sabiedrību, dažādām organizācijām par šiem jautājumiem. Un kopējais finansējums, kas pieejams Konkordu ietvaros, ir aptuveni 7 miljārdi eiro gadus un aptuveni 25 miljonu privātu Eiropas donoru, kas atbalsta Konkorda uh, dalībnieku veiktās darbības. Tiešām esmu ļoti priecīga par iespēju piedalīties šajā diskusijā šodien par to, vai pēdējām reformām ir bijusi ietekme uz NBO slodzes samazināšanu. Man runa balstās uz um, konsultācijām, ko veicām ar mūsu partneriem 2009. gadā, tātad konkursu locekļiem, jo sevišķi ar tām organizācijām, kas uh, aktīvi strādā uh, pie uh, attieksmes līdzekļu piešķiršanas. Šī grupa, kas saucās EDR, e, to es vadu un tās vārdā arī runāšu. MBL saprot, ka ir nepieciešams visaptrošs finanšu regulējums, kas nodrošina labāku atskaitīšanos un labākās prakses ievērošanu. Mums nepieciešams augsts kvalitātes programmas, kas ievēro finanšu regulu un tāpat atskaitās Eiropas uh, nodokļu maksātājiem un kāpat, tāpat arī panākt mērķis, kas mums visiem kopēji. Tāpat laikā MVU uzskata, ka projām administratīvā slodze ir pārāk liela, ka tā ir viena no lielākām bērniem, kas uh, liedz šīm organizācijām piekļūt Eiropas Savienības eh, attīstības līdzekļiem. Kontrolas vide ir uzlabota, to mēs saprotam. Kopš uh, eh, Santēra komisijas laikiem kontrola ir pastiprināta, bet ir nepieciešams uh, sabalansēt operacionalitāti un kontroli. Un pārskatot finanšu regulu, mums nevajag paaugstināt administratīvos lodus, kas gūst MVO pleciem. Uh, Un tāpat arī administratīvās slodzes paaugstināšana pati par sevi arī nenodrošina nec finanšu drošību, nec eh, administratīvās kontrolas uzlabošanos. Pārāk liela kontrola pat var atstāt pretēju ietekmi. Tā var tātad eh, liekt iespēju mazāk pieciešām organizācijām piedalīties projektos, un tāpat arī var nokaut inovatīvo garu, kas eh, valda šajā sektorā. Mainot finanšu regulu, Ja nepieciešams eh, paturēt prātā ekonom, ekonomiskuma, liederīguma un, un uh, pievienotās vērtības principus. Un visiem šiem principiem jāpiešķir vienlīdz liela ievērība. Tāpat arī pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs atzī, atzīstam, ka, protams, ir nepieciešams pielāgot uh, finanšu regulējumu, kas būtu pielāgots jaunā budžeta ietvara uh, nosacījumiem, kas atbilst līgumam un kas ņemt vērā arī ārējā dienesta vajadzības. Un šajā sakarā Konkordija iestāde noteikti atbalsta Eiropas revīzijas palātas novērojums. Ceturtajā atzinumā no šī gada aprīļa tas ir pausts attiecībā uz to, ka ir nepieciešams, un es citēju, uzlabu, tātad uzturēt un uzlabot uh, finanšu menedžmenta mehānismus un deleģēšanas mehānismus turpmākajās struktūrās. Nedrīkst apdraudēt, uh, ka tiek uh, tad, tad funkcijas un būtiskās, eh, būtiskie uzņēmumi tiek apdraudēti kontrolas mehānismu dēļ. Citādi beigas. Un tas jau sevišķi svarīgi tādēļ, ka Eiropas komisija arī pārvalda deleģētos attīstības fondus. Un arī jūs sevišķi svarīgi ņemot vērā tiešo finansējumu, tiešos grantus, kas tiek piešķirt vietējām organizācijām, šajā, kas darbojas šajā jomā. Attīstības valstīs runāja par tām. Nu, dažas piezīmes par finanšu regulu un tās īstenošanas noteikumiem. Nu, mēģināšu pavisam ātri iziet cauri galvenajām teizēm šeit, ja neiebilstiet. Nu, par grantiem runājot. Kopējais viedoklis tāds, ka pat patreizējā konkursa sistēma strādā tīri labi. Ir online šī sistēma, un tas diezgan vienkāršs instruments, kuram, protams, ir nepieciešams labi pārsnāteicēt sistēmu, bet strādā tas labi. Uh, Varbūt ne visām organizācijām ir šīs zināšanas PCC e sistēma, jo sevišķi partneriem attīstības valstīs tas jāņem vērā. Un tādēļ Konkord pozitīvi vērtē to, kas pagājušā gada beigās ir, ir tātad paveicis laižot klajā tematiskās, eh, tematiskos rīcības plānus arī par reģioniem, bet Konkord pētījums attiecībā uz to, kā tiek publicēti konkursi pagājušajā gadā, un mēs šo pētījumu arī publicējām pagājušajā gadā, liecina par to, ka uh, Ir tomēr, zināms, nelīdzsvars šeit un nepilnība šajā konkursu procedūrā. Ir jāņem vērā dalība valstu intereses un ļoti saulēcīgi šie konkursi jā, jāpublicē, lai dalība valsts varētu adekvātam sagatavoties. Kas attiec uz līdzfinansējumu un iemaksām graudā, arī šeit ir nepieciešams paredzēt elastīgāks noteikums līdzfinansēšanas noteikumiem. Šī elastība tiešām ir būtiska, ja Eiropas komisija tiešām vēlas atbalstīt visas nevalstiskās organizācijas, tā skaitā organizācijas attīstības valstīs, un arī Eiropas organizācijas, kuras jo sevišķi darbojas jaunajās dalību valstīs, kurām varbūt ir mazāka kapacitāte attiecībā uz iespēju gūt līdzfinansējumu. Patreizējie noteikumi attiecībā uz līdzfinansējumu, ko, ko tad var savākt projekta īstenošanas gaitā, tam būtu jāpliek spēkā. Kas attiecas uz grantiem, kas balstās uz liederību un, un par vienreizējiem maksājumiem. Atšķirībā no, no tā, kas ir tātad mūsu sākotnējos konsultāciju rezultātos, konkursu dalībnieki neatbalsta šo te vienreizēju maksājumu lamsam, tātad uh, maksājumu iekļaušanu tiešās izmaksās. Mēs uzskatām, ka komisija jā, jāsaglabā patreizējā atskaitīšanās sistēma atbilstoši pat faktiskajām maksām. Protams, šī lamsam sistēma grantu menedžmentu kopumā it kā uzlabo, bet jāpat laikā tā ir būtisks trūkums, proti tā nedod iespēju pilnībā atgūt izmaksas. Un līdz ar to, nu pat labi, dalībvalstīm ir standārts pie, piešķiršanas sistēmas, kas nodrošina visu izmaksu atgūšanu, un arī to, ka visi donori līdzvērtīgi un, un, un sabalansēti iesaistās finansēšanā. Un vienreizējo maksājumu ir lamsam izmantošana izkropļot šo sistēmu. Tālāk kā atgūt izmaksas, eh, balstoties uz, eh, uz eventuāliem iznākumiem. Es domāju, ka tas nav labs uh, mehānisms grāmatiem, jo tas mm, to iespēju, kā sacīsim, sodīt grantu saņēmējs tad, ja nav realizēt mērķi, bet uh, virknē attīstīties projektu šo mērķu sasniegšanu izmērīt ir grūti. Un tas uh, Tātad rada risku, ka NVO varētu beigt savu darbību šajā, te, teiksim, būtiskā jomā, kur, kur tās tieši nepieciešams. Rekomendācijās tātad mēs uzsveram, ka nepieciešams vienkāršs budžeta menedžments no vienas puses un, un nepieciešams nodrošināt, lai NVO atgūtu savus izmaksas un donori nemaksātu par nēsošām izmaksām. Grantu pārvaldības eh, lielākais izaicinājums ir nevis aprēķina un, un, un izmaksu pamatojums, bet patiesībā visas administratīvās lodas, kas tiek pieprasīta, jo sevišķi attiecībā starposmu galējo ziņošanu. Nu, šis administratīvais lokus tiešām ir liels. Kas attiecas uz eh, noteikumu negūt peļņu, nu šeit arī, zinām, elastība, kas ir nepieciešama interpretējot šo noteikumu un praktiskajā, nu, praktiskajās vadlīnijās. Um, šī elastība ir iekļauta, un mēs uzskatām, ka tā ir jāsaglabā. Ne tikai jāsaglabā, bet arī plaši jāpiemēro. Attiecībā uz griestiem maziem grantiem. Mēs uzskatām, ka slieksnis zemiem un ļoti zemiem grantiem ir diezgan pamatoti noteikti. Neatkarīgi no grantu vērtības, protams, jānodrošina arī, uh, arī uh, konkurētspējas uh, principu saglabāšana. Saglabāšana attiecībā uz kaskādēšanu atbilstoši vispārējām tendencēm attiecībā uz atbildības sadalījumu. Mēs uzskatām, ka būtu pamatoti tomēr mazināt uh, eh, ierobežojums attiecībos gan saņemšanu vietējiem partneriem. Nu, piemēram, varētu noteikt uh, kopējo procentuālu ieguldījumu šiem partneriem. Pat labāk daudz no šīm organizācijām īsti nekvalificējās kā oficiālie partneri, bet savukārt projekta īstenošana tiem ārkārtīgi būtiska un uh, atstāja ietekmu uz to darbību. Tas, kā komisija gatavo finanšu failus attiecībā uz uh, pirmsfinansējumu saņēmējiem, Konkorda uzskata, ka interese, kas ir attiecībā šo pirmsfinansējumu jāizmanto projekta aktivitātēm vai arī zin, papildus radošām idejām, kas saistās ar šiem, ar šiem pasākumiem un, protams, jānodrošina atskaitīšanās. Jāpieņem, ka grants saņēmēji atbalsta arī pirmsfinansējumu uzstādījumu, pat cik ECB pirmsfinansējums ir tikai 90% Eiropai gadījumā, un taču eko gadījumā 80% šis pirmsfinansējums ir tikai. Bet pirmsfinansējuma garantijas savukārt šajā jomā jāizmanto viens no diviem sekojušiem ieteikumiem. Pirmkārt, jānodrošina atkāpa balstoties uz riska izvērtējumu, kas tad ir šai organizācijai vai jāizstrādā kolektīvs fonds, kā to dara pētniecības ģenerāldirektorāts var veidot vēl tādu fondu, kurā, teiksim, 5% no katra projekta, kas uh, ir kā tāds garantija fonds, uh, kas noklātu riskus, ka, kas, ar kuriem varētu saskaties projekta īstenošanas gaitā. Lūk, nu, tad vēl, ja man laikam nāksies krietni saīsināt savu runu, lai es iekļautos jūs noteiktajā termiņā priekšsētā, bet, nu, pavisam īsi beigās par tādu administrīvo slodzi projektu pieteicējiem. Europe 8 uh, projektu vadlīnu īstenošana šeit svarīgākais nevis finanšu regula, bet vienlaikus anketā, ko mēs saņemam finanšu regulu, šis jautājums parādījās, un mēs uzskatām, ka līdz ar to šeit būtu jāpaštāšu komentāri. Mēs uzskatām, ka pieteikuma procedūra kopumā ir dramatiski tiešām uzlabosies pēdējo pāris gadu laikā. Šis ir koncepts nodes un, un, un reģistrācijas uh, divu pakāpju procedūra tiešām ir labāk, sāk no šī koncepta nodes un pēc tam pilns priekšlikums. Uh, Es domāju, ka tā ir procedūra, kas būtu jāizmanto sistemātiski nākotnē. Bet, nu, pieredze rāda, ka attiecībā uz centralizētiem konkursiem sacīsim, ja mēs pieprasam šo konservatīvu priekšlikumu vienlaicīgi, un tas tiek darīts, nu, tad tas gan paaugstina darba slodzi ievērojami pieteikumiem. Konkorda vēlreiz vēlas uzsvērt, eh, vērsties pie Eiropas komisijas, piemēro šo ierobežoto procedūru kā pamat procedūru. Un vēl viens sastrēguma punkts ir tas eh, laiks, tātad eh, laiks pēc tam, kad koncepts notiek pieejams, pilnam priekšlikumam ir maz laika. Kas attiecas, attiecas uz pārdoru, procedūru pārdoru, mūsuprāt, arī ir solis pareizajā virzienā. Un, bet nu, šeit jāuz, jāuzsver, ka šī instrumenta izmantošana ir sarežģīta, jo sevišķi mūsu partneriem attīstības valstīs šī instrumenta izmantošana tiešām ir apgrūtinoša. Mēs uh, atbalstam arī prospektu projektu, kas ir online, tātad tiešsaist režīmu pieteikumu sistēmu. Un mēs zinām, ka komisija arī strādā pie tā, lai standartizētu uh, vienotās pieteikuma formas, un mēs kopā ar Eiropa Eidu organizāciju strādājam pie šī mērķa, kas ir apsveicams. Nu, kas attiec uz citām konkordu rekomendācijām, ko tad mēs vēl ierosinam? Un vēlamies, eh, cienījamos parlamentāriešus un komisiju, ņemt vērā lūk šādas eh, lietas. PVN, tātad jautājums un nodokļu jautājums, nu tas pats ir jāsāk atkal un atkal. Un konkordu ierosina, ka DCI un un cilvēktiesību regulas eh, tad tiktu piemērotas un, un, un, un pielāgotas patreizējiem finanšu regulas īstenošanas noteikumiem, jo pat labam ir pretrunas šajās, šajās regulās, un man ir ļoti kārši teksts par šo problemātiku, bet nu jūs jau to ziniet. Tātad šie noteikumi savstarpēji pretrunīgi, un tas savukārt neļauj nu, efektīvi atgūt PVN visos gadījumos. Un, nu, DCI un cilvēktiesību regulā būtu jāveic izmaiņas kas dotu iespēju nodokļu saskaitā PVN arī iekļaut pamatotajās izmaksās. Desmitā gada janvārī tas jau parādījās kādā projektā, bet, nu, tagad lēmumu pieņemšanas procesā ir aizkavēšanās un līdz ar to mums ir grūtības. Tas nozīmē, ka grantu saņēmēji ilgāku laiku arī nevarēs saņemt šo nodokļu atmaksu, tas paaugstinās finanšu risku vēl jau vairāk un būs problēmas. Grantu saņēmējiem ir nepieciešams ātrs, efektīvs risinājums šai problēmai, ņemot vērā tātad grantu kontraktus, kas ir parakstīti jau 7. gadā. Un jādod iespēju ja, jauno regulu, piemēram, piemērot arī retroaktīvu šo nodokļu atkošanai. Kas attiec uz netiešajām izmaksām? Nu, šeit būtu jāpiemina tātad mm, likmes, e, valodas maiņas likmes, un jūsu regulā nekas nav teicis, ko, ko darīt šai sakarā. Un, un Eirko gadījumā grāns saņēmēji tiek prasīti izmantot info eiro uh, reitingus, tātad kon, konvertējot uh, visas izmaksas, kas ir uh, ieturētas uh, citās valūtās. Un, un šīs likmes neatbilst banku likmēm, ka, kas tiek piemērots pār, pārvedot līdzekļus no vienas valsts uz otru, un līdz ar to virknē gadiem rodas zaudējumi. Jā, atskaitīšanās gadījumiem šie, šīs likmes tiek izmantotas, bet, bet mēs uzskatām, ka likviditātes nolūkiem tas būtu jāizmanto, jo, jo tas, ja tas netiek darīts, tad ļoti bieži ir neatbilstības starp to, kas ir faktiski izmaksāts un kas te parādās atskaitēs. Un konkorda dalībnieki līdz ar to uzskata, ka finanšu regula. Um, Vai arī tās īstenošanas noteikumos būtu jābūt instrukcijām par to, ko tad darīt ar valodas maiņas eh, likmēm, un mēs ierosinām, piemērot, faktiskās, eh, faktiskos eh, maiņas kursus aprēķinot izmaksas. Un vispēcot, arbitrāžas mehānismu nepieciešamība. Tātad, attiecībā uz grantu piešķiršanu nepieciešams arbitrāžas mehānisms, tam jābūt neatkarīgam pēc mūsu domām. Uh, lai varētu attiecīgi traktēt dažādu normu atšķirīgu piemērošanu, jo sevišķi tad, ja tie pretrunā tiem te eh, vienotai interpretācijai nepieciešams, lai eh, visās Briseles, eh, Briseles organizācijās šīs lietas tiktu vienā traktētas. Nu, un pēdējais secinājums no manas puses. Domā par to, vai pēdējā reforma ir samazinājusi administratīvos lodzi uz ML, kas strādā attīstības jomā. Ir skaidrs, ka pat uh, pēc vairākiem finanšu regulas pārskatīšanas pēdējos gados, joprojām ir daudz um, darāmā, ir daudz lietas, kas uzliek nevajadzīgu administīvo slodzi NVO ikdienas darbam. Nu, Konkurā pārstāv Eiropas NVO konfederācija, tad plašu organizāciju loku, un, bet nu, es atļaušos runāt arī mūsu partneru vārdām attīstības valstīs kuri arī dzene ir norūpējušies par šo lietu, kas arī uzskata, ka nu, durvis gan no Eiropas komisijas puses ir uh, at atvērtas uh, sadarbībai, tiešai sadarbībai, bet ļoti bieži šī sadarbība nav realizējama tādēļ, ka noteikumi pārāk daudz un tie sarežģīti. Eiropas parlamenta rīcībā ir pietiekams pilnvars šī pārskats uh, finanšu regulas pārskatīšanas procesa gaitā, to ņemt vērā. Uh, Un nu, mēs aicinām gan komisiju, gan parlamentu, gan revīzijas palātu un Eiropas uh, Savienības padomu nopietni padomāt par šiem jautājumiem, strādājot pie pārskatītā regulas teksta. Un beigās kāds ir mūsu rekomendācijas pārskatīt finanšu regulu un īstenošanas noteikums, lai nodrošinātu proporcionālu kontrolu attiecībā uz grāmatsaņēmējiem. Otrkārt, nodrošināt to, ka PVN var atgūt vienmēr tad, tad neatkarīgi no instrumentu piemērošanas, treškārt autorizēt um, tad noteikti faktisko maiņas kursu piemērošanu, ceturkārt um, izstrādāt vienotu uh, vadlīniju kopumu nu, gan Eiropas Savienības uh, organizācijām, gan, gan saņēmējiem, piekārt noteikti neatkarīgi arbitrāžas mehānismi, ja rodas pretenzijas. Sestkārt, uzlabot regulāro apmācību, kas tiek dot attiecībā uz praktiskajām vadlīnijām un, un, un grāmatu saņemšanu, es sevišķi trešajās valstīs, un visbeidzot, nodrošināt stabilu juridisko satvaru budžeta īstenošanai eh, delegāciju līmenī, pēc tam, kad tiks izveidots Eiropas Savienības ārējais dienests. Un noslēgumā vēlos vēlreiz uh, apliecināt to, ka mūsu organizācija gatava strādāt pie tā, lai kopā ar Eiropas Savienības dienestiem uh, pilnvērtīgi strādātu pie mm, šo jautājumu īstenošanas. Paldies! Äh, Paldies, Tautas kundze, desmit minūtes tās gluži nebija, mazliet tomēr ilgāk. Jūs runājāt par um, līdzsvaru starp operacionalitāti un administratīvo slogu. Par to, protams, zem tā parakstītos jebkura nevalstiska organizācija, bet tagad ļoti ātri profesors Matila. Lūdzu, desmit minūtes, kā tās saprot Somijā. Madam Chair, ladies and gentlemen. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es vēlējos pateikties budžeta un budžeta kontrolas komitejām par eh, uzaicinājumu un iespēju uzstāties šajā ļoti svarīgajā uzklausīšanā. Eh, Karaliskā apvienotās eh, karalistes biedrība pavisam nesen publicēja ziņojumu par labklājību un labklājības attīstību nākotnē. Un eh, rekomendācija ir padarīt eh, zinātni un pētniecību un likt to pamatā ekonomiskajai izaugsmai, eh, prioritizējot investīcijas un atbalstot inovācijas un zinātni, lai liktu tās pretī dažādajiem globāliem izaicinājumiem. Un es domāju, ka mēs to tikai varētu atbalstīt. Kādēļ zināšanas un zinātne ir tik ļoti svarīga ekonomikai un īpaši atbildot uz krīzi? E, tam ir vairāk iemeslu. Vispirms e, zinātne un pētniecība rada jaunas zināšana, un zināšana sabiedrībā, zināšanu radīšana ir vissvarīgākais jautājums. Tas pārveido veidu, kā mēs dzīvojam, tas rada jaunu izpratni eh, par eh, to, kā mēs dzīvojam, tas rada jaunas eh, industrijas, jaunas darba vietas un rada iespēju risināt sociālās un vidas problēmas. Un komunikācija, tātad Eiropas stratēģija 2020. gadam, šeit ir runa par ilgtspējīgu attīstību, un te ir izvirzītas trīs uh, Uh, prioritātes. Tātad veidot ekonomiku, kas balstās uz zināšanām un inovācijām. Un uh, tieši šī te inovatīvā savienība aicina mm, veidot uh, apstākļus, kuros varētu attīstīties zinātniskā pētniecība, lai inovatīvas idejas uh, rastu savu ceļu un radītu labāku rīv, dzīvi, izaugsmi un eh, labklājību. Ir arī eh, citas iniciatīvas, un visās tajās zināšanas spēlē izšķirošu lomu, par ko mēs runājam tad, kad mēs runājam par finanšu regulējumu šajā jomā. Mēs runājot eh, par to, cik pievilcīgi ir Eiropas pētniecības telpa un kādas, eh, kas ir tās pamats, proti tā ir septītā ietver programma Eiropas eh, kopienai zinātniskās pētniecības eh, jomā. Un Šīs programmas komisija ir centusies vienkāršot, vienkāršot to īstenošanas mehānismus. Padomi pašlaik eh, arī spriež par šiem pašiem jautājumiem. Komisija ir iesniegusi virkni interesantu instrumentu, eh, kas palīdzētu vienkāršot eh, šos procesus, un vairam no tiem mēs varam atbalstīt. Tie ir tikai apsveicami. Zinātne, tehnoloģija un inovācija kopienas visas apgalvo, ka finansējums, Eiropas finansējums ir mazāk pievildi, pievilcīgs par nacionālo finansējumu vai finansējumu no citiem avotiem. Un tas ir mazāk pievilcīgs tieši tādēļ, ka to pavada milz birokrātiskais sloks un es domāju, ka uh, šis vēstījums no uh, zinātnieku uh, aprindām, es domāju, runā skaidru valodu. Zinātniskais žurnāls Nature pirms pāris mēnešiem publicēja rakstu, kurā bija rakstīts par to, kā šāda situācija ir izveidojusies. Uh, Jaunais eh, ES finansējums un vadlīnijas, kas tika ieviests 2004. gadā, eh, prasīja ļoti detalizētu atskaitīšanos, lai, eh, protams, nepieļautu korupciju. Taču sekas bija tādas, ka pētniecības process ir jātaisno gan pirms līdzekļi tiek izmantot, gan pēc tam, kad tie ir izlietot. Un tas rada tādu situāciju, ka Eiropas e, finansējums un interesanti pētniecības jautājumi un izaicinājumi vairs nav e, pievilcīgi tiem, kuriem vajadzētu būt ieinteresētiem Eiropas Savienības finansējumā. Un e, augstākā līmeņa pētnieki no Eiropas un trešajām valstīm to ir apstiprinājuši. Tātad administratīvie nosacījumi, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības finansēm, ir jāatvieglo. Nākošais jautājums, kas arī ir satraukuma vērts, ir dažādie nosacījumi, kas jāievēro eh, realizējot pētniecības programmas. Vajadzētu sinhronizēt šos eh, te mm, dažādos noteikumu kopumus. Tas attiektos uz vispārējām pielietojumu vadlīnijām, budžeta pārvaldību un uh, grāmatvedības prasībām. Kavēšanās arī ir vēl viena problēma. Tātad galīgā uh, maksājuma saņemšanas novēlotība. Ļoti ilgs ir šis process, kamēr tiek izvērtāts uh, projekta rezultāts, un tas ir ārkārtīgi grūti gan pētniecības institūcijām, gan universitātēm, gan uzņēmumiem, kas realizē šādas programmas. Protams, ka uh, zinātniskās pētniecības finansējums eh, no Eiropas puses ir ļoti eh, nepieciešams, un tas ir solis pareizajā virzienā, taču ir jāvienkāršo gan šīs te grāmatvedības prasības, gan pārējā birokrātija, kas ir saistīta ar šiem procesiem. Un es gribētu pasvītrot Levandovska kunga minēto par to, ka tiks atvieglota uh, avansa finansējuma nos, um, avans finansējuma nosacījumi un uh, arī fakts, ka katram projektam ir jāatver atsevišķi bankas konts, uh, šī prasība arī tiks mainīta. Un, jo gal galā tieši tas prasa ļoti daudz papildus darba, pat tad, ja ir iesaistīts salīdzinoši ļoti nelielas, nebūtiskas naudas summas. pavisam 12 eh, tūkstoši zinātnieku ir parakstījuši eh, dokumentu, kurā ir minēts, ka zinat, zinātniskās pētniecības projekti, faktiski attieksme pret tiem ir tāda pat kā pret preču iepirkum, iepirkumiem. Un tā ir problēma, un Eiropas komisija, protams, ir jā. Ja domā, kā mainīt šo situāciju. Īpaši tas attiecas uz dažādiem pētniecības projektiem, ko realizē, un, realizē universitātes, pie tā noteikti ir jāpiestrādā. Un universitātes un zinātnieki ārkārtīgi cer, ka uh, administratīvā uh, sarežģītība uh, Mm, tiks samazināta un nākotnē tas vairs nekavēs saņemt Eiropas Savienības finansējumu. Un es ceru, ka Eiropas Savienība uh, turpinās atbalstīt uh, zinātnisko pētniecību un tās uzplaukumu Eiropas Savienībā. Paldies, paldies, profesor Matila. Tās tiešām bija desmit somu minūtes, tas bija vēl mazāk nekā parastās desmit minūtes. Mēs līdz ar to esam mazliet ieguvuši laiku. Mēs saprotam, ka jūs iestājaties par noteikumu vienkāršošanu vispār, jā, un tā pašā laikā jūs liekat mums priekšā to, kā sevišķi mūsu zinātniskās pētniecības ietvaru programmā vajadzētu iekļaut īpašus noteikumus tieši pieskaņotus zinātnes specifikai. Un tagad došu vārdu kolēģiem. Jums tagad ir iespēja nevis uzstāties ar runām, bet uzdot jautājumus. Un mums tiešām ir jāiet uz priekšu saskaņā ar grafiku. Vispirms došu vārdu Greslis kundzei. Paldies, paldies par ļoti interesantajām runām. Man ir jautājums komisāra kungam. Tagad mēs dzirdējām, ka viena no lielākajām problēmām ir šī noteikuma daudzveidība un lielais skaits. Ko komisija dara, lai jācer drīzumā reformētajos budžeta noteikumos būtu jau būtu notikusi vienkāršošana, ar ko mēs varētu uh, Uh, rēķināties jau kopš 2000, jau no 2014. gada. Un problēma jau nav budžeta noteikumos, vienkārši ir tā, ka noteikumi, kas attiecās uz pētniecību, ir pretrunā ar budžeta noteikumiem, par kuriem mēs vienojāmies iepriekš. Uh, Un es gribētu likt jums pie sirds, komisāra kungs, ka mums vajadzētu budžeta noteikumus vienotus, visiem vienādus, kas eh, vienā grāmatā, ko tad arī būtu viegli izlasīt un saprast, nevis katram izgudrot savus. Un es gribētu konkrētu atbildi, nevis kaut ko um, abstraktu. Tagad jautājums Mičela kungam, ja es jūs pareizi sapratu. Uh, Jūs minējāt virkni daudz un dažādu iespēju izmantot Eiropas finansējumu apvienotajā karalistē. Par pamatotajām izmaksām vai nebūtu labi tā, ka varētu mazliet ierobežot šo lielo iespēju daudzveidību? lai vienkārši arī mazliet vienkāršotu situāciju. Paldies Totas kundzei par konkrētajiem ieteikumiem. Tos mēs arī mēģināsim izmantot, protams, iepriekš iepazīstoties. Tagad par pievienotās vērtības viedu nodokli. Es domāju, ka Eiropas Savienībā taču vajadzētu būt iespējai atteikties no pievienotā nodokļa samaksas, ja tiek izmantot Eiropas, jūs vērtējat šādu, šādas izredzes? Paldies, priekšsēdētāji! Jā, man ir prieks, ka Mičela kungs vairākas reizes minēja Velsu kā piemēru. Es labi zinu, kā šeit notiek šie procesi administrējot struktūra fondus. Jā, jūs zināt, ka pirms kāda laika mazām organizācijām bija ļoti grūti piekļūt Eiropas finansējumam, un agrāk mēs uh, apstiprinājām varbūt pārāk daudz uh, projektu uh, pirmā mērķa ietvaros, un varbūt to bija pārāk daudz, un mēs diez vai uh, spējām kontrolēt, vai tie tiešām dod kādu reālu labumu, bet E, tagad mēs apstiprinām tikai lielākus projektus un tad aicinām uzņēmumus izsludināt konkursus e, un e, jau pašām strādāt pie sīkāk šīs projektu izpildes. Un es gribētu jautāt Mičela kungam, vai varbūt mums ir izmantot tādu lielāku projektu formātu ar, ar apakšprojektiem un kontrolēt tos. Tas pirmais jautājums. Mičela kungs minēja arī līdzfinansējuma problēmas. kas e, faktiski mazajām organizācijām ir tādas pēdējā iespēja. Bet ir svarīgi paskatīties arī, kādi ir intervences griesti noteikti. Tālāk. Daudzām organizācijām, īpaši mazām organizācijām, administrīvais troks ir liela problēma un eh, īpaši ievērojot eh, valsts atbalsta nosacījums. Un <clears throat> visbeidzot, eh, projektu pieteicējiem vienkāršo tātad šo administrīvo uh, slogu un koncentrēties uz nosacījumu vienkāršošanu arī uh, revīzijas nolūkiem. Un es domāju, ka mums tiešām ir jānonāk līdz problēmas saknei, jo ļoti bieži ir vajadzīgs tādas e, diskusijas ar cilvēkiem, kas praktiski uh, iesniedz pieteikumu šiem projektiem, jo mums ir jāievēro, jāņem vērā viņu komentāri. Paldies! Došu iespēju komisāram atbildēju un tad došu vārdu Mičelkungam atbildēju. Paldies! Nu, tieši tādēļ, ja uzklausīšanas ir tik uh, liederīgs, ka mēs tiešām varam uzklausīt jūsu domas. Uh, ļoti daudz komentāru, ko mēs dzirdējām, faktiski bija attiecināmi uz praktiskiem grozījumiem, kurus varētu realizēt pat neveicot kādas revolucionāras izmaiņas regulā. Taču te nevienmēr ir runa par regulu kā tādu. Bet fakts ir tāds, ka nozaru noteikumi, sektorālie noteikumi ir jāsaskaņo. Tautas kundze to minēja arī Matils kungs un arī Greslas kundze. Un jautājums, ko tad varētu darīt un kas ir ticis darīts. Nu, es te uzreiz nevaru atklāt eh, visu to virtuvi, kas tam ir apakšā, taču ir divi jautājumi, uz kuriem es pastāvēju, mēģinot veidot tādus praktiskus risinājumus. Eh, piemēram, par priekšfinansēšanas klīringu, jeb mieskaitu. Ja kas tika, šis jautājums tika izskatīts arī parlamentā, parlaments to atzīmēja, to atzīmēja arī revīzijas palāta. Un otrs jautājums bija nosacījuma sinhronizēšana un to savstarpēs atbilstības nodrošināšana, ņemot vērā finanšu regulas burtu un garu. Tas īstenībā nav nemaz tik vienkāršs darbs, mēs to esam izmēģinājuši vienā jomā Eh, kam Matils kungs pievērš uzmanību, un eh, tā ir pētniecības, zinātniskās pētniecības joma. Mēs jau ilgi sadarbojamies ar atbildīgo komisāru. Komisāri, un eh, jāsaka, viņas paziņojums numur viens kā reizes kār tieši šos jautājumus, jo uh, Eh, zinātniskās pētniecības joma ir ļoti specifiska un svarīga. Un šajā jomā mums ir izveidojusies ļoti laba eh, sadarbība ar Gāgen Kvinnas kundzi. Un man bija ļoti interesanti no Mičela kunga uzklausīt to, ka krīzes vide uh, Eh, kohēzijas politika padara pievilcīgāku. Var jau būt, ka tas ir jāņem vērā, veidojot nākotnes budžetu Eiropas Savienībā, un tas varbūt var ietekmēt arī apvienotās karalistes nostāju sarunās par budžetu. Tālāk Konkordu pieredze. Jāsaka, ka varbūt daži secinājumi tā diezgan konservatīvi, ņemot vērā uh, mūsu vēlmi veikt revolucionārus uzlabojumus, mm, veidojot šo vidējo izmaksu un rezultāta pieeju, mm, bet jūs runājat par tādu klasisku pieeju. Nu, faktiski durvis mēs neberam ciet. Mēs te nerunājam, mēs nerunājam par to, ka obligāti visos gadījumos ir jāievieš vienreizējais maksājums, Taču faktiski mums tomēr vajadzētu virzīties uz tādu mm, rezultātu vai projektu iedarbīguma mm, izvērtējumu pieeju. Tālāk runājot par PVN un par to, vai tas būtu vai nebūtu jāmaksā, man pats šī pieredze no 2005. gada liecinot par valūtas kursu mehānismu pielietošanu. Nu, šeit ir izstrādāts īpašs mehānisms, tas ir paredzēts 8. pantā un pat esošajā finanšu regulā apstiprinošajam ierēdnim ir atļauts piemērot reālā, reālo apmaiņas kursu. Mēs zinām, ka tas ir svārstīgs, un uh, mūsdienu apstākļos tas ir varbūt pat vēl svarīgāk, lai tieši apstiprinošais ierēdnis varētu pieņemt attiecīgo lēmumu, jo paredzēt vai izklāstīt visos sīkumos to nav iespējams, un uh, nevienmēr ir viegli saskaņot šīs te lietas starp eiro un ārpus eiro zonas, un es te negatavojos ieslīgt sīkumos. Uh, bet eh, reālie mājas kursi, eh, to apstiprināšana un pielāgošana ir pieļauta jau esošajā likuma ietverā. Visumā es gribētu teikt, ka faktiski bumba ir jūsu laukuma pusē, priekšlikums ir izdarīts, ir pamats sarunām sadarbība ar dažādiem komen, komisāriem, kas atbild par dažādām nozerēm, arī ir aizsākts. Kā jau es minēju, eh, sadarbību ar Gāgenhvins kundzi zinātniski pētnieciskajā jomā. Un ļoti svarīgi, lai jūs, kas esat tautas vēlēti pārstāvi, dot šeit savu ieguldījumu, un ko es varu teikt? Mums vajadzētu visu šo darbu pabeigt līdz 2012, 2012. gada janvārim. Jo tā mēs tikai spēsim virzīties uz 2020. gada stratēģijas realizāciju un izveidot stabilu pamatu, ieviešot vai izstrādājot nākošo mm, budžeta periodu, finansēšanas periodu. Tik daudz par jūsu komentāriem, un tā bija mana atbilde. Paldies, komisārkungs. Tagad Mičela kungs, lūdzu, atbildiet uz jautājumu. Lūdzu, atbildiet īsi. Es no, to domāju nopietni. Ja jūs runāsiet pārāk gari, es jūs pārtraukšu. Labi, centīšos, eh, cik manos spēkos. Kas attiec uz NVO un skatoties uz visām šīm lietām no NVO perspektīvas, svarīgākais ir iespēja veidot dialogu ar finansētāju. Veidot dialogu. Jo faktiski ir, div, ir labi, ja divas organizācijas, kas vēlas veiksmīgu projektu, nevis ir uh, divas organizācijas, kas cenšas vienu otru apmānīt. Uh, Es domāju, ka ir vairākas lietas, ko vajadzētu minēt. Piemēram, inovācija jautājums mūsu uh, sfērā ļoti svarīgs. Apvienotajā karalistē sociālā fonda līdzekļi tiek izmantoti, lai atbalstītu valdības uh, politiku, uh, kas ļauj attīstīt uh, kreativitāti, inovācijas un tā tālāk. Uh, diemžēl ar pašreizējiem nosacījumiem finansējumam daudz kas no tā tiek zaudēts. Un pārskatot, uh, kā šī te lielo uh, projektu, lielo kontraktu pieeja ļauj uzlabot fondu izmantošanas efektivitāti. Šobrīd gan ļoti maz procents līd, Eiropas līdzekļu tiek izmantots mazajās NVO, taču uh, te ir iespēja uzlabot uh, šo sistēmu, uzlabojot uh, sabiedrības locekļu, individuālu sabiedrības locekļu dzīvi, dzīves apstākļus, izmantot Eiropas fondus. Jā, vienkāršošana ir svarīga, bet ir svarīgi arī saprast, kas īsti nepieciešams šīm mazajām uh, vietējām organizācijām. Un definīcijas ir ļoti sarežģītas, un tās nevienmēr ir viegli izprast. Un tāpēc ir labāk, ja ir tādi kolēģi, kas ir sadarbības partneri, nevis kādi attāli finansētāji, kas noraugās uz jums no augšas Eh, bet eh, labi, ja tie cilvēki, kas saprot eh, un uzticas, ka es pats labāk zinu, kas manā kopienā ir nepieciešams vienkāršošana. Mums ir finansējums no progresa programmas, no sociālā fonda programmas, un visas tās prasības, kas attiecas uz revīzijām, uz finanšu kontroli, tās ir atšķirīgas, un tur ir kaudzēm visādi papīru. Uh, Uh, un dokumenti, kas ir jākontrolē pēc tam, kad projekts uh, pieteikums tiek apstiprināts. Uh, tātad es, protams, nezinu, kas notiks nākotnē, teiksim, 2025. gadā, jo, protams, ka vienkāršošana ir zināms process, un, protams, ka es gribētu, lai tas notiek ātrāk, 5, 7, nevis 12 gados. Nu, ņemot vērā laika ierobežojumus, es droši vien, ka vairāk mm, neizvērsīšu savas atbildes. Jā, vielen dank. Paldies. Tagad ir jautājumu laiks un atbilžu. Totas kundze lūdzu. Paldies, runāšu īsi. Nu, man ir jāatbild, jo man uzdeva jautājumu. Mēs ļoti augstu vērtējam dialogu, kāds mums ir ar komisijas iestādēm. Mēs jau ilgi esam, nu, daudz gadus jau sadarbojamies, bet nav viegli mainīt noteikumus tā. Uh, vai uz īsu brīdi, lai finansējuma saņēmējs no tā iegūtu. Mums ir jāskatās tā reāli, jābūt reāli politiķiem. Un, ja es zinātu, ka nākamai finanšu perspektīvai šī būs bāze vai pamats. Un tad mēs, mums tiešām būtu iespēja pēc trim gadiem izstrādāt jaunus noteikumus. Ja mums būtu iespēja izmainīt noteikumus, lai iegūtu visas puses, lai pātrinātu šo vienkāršošanu procesu. Ja es to būtu zinājis iepriekš, es būtu um, nākus klajā ar daudz konkrētākiem grozījumu priekšlikumiem nekā tiem, ko mēs jums atsūtījām pagājušajā piekdienā. Un es ceru, ka jūs mūs iesaistīsiet arī dokumenta galējā pieņemšanā 2011. gadā. Paldies! Tas Eiropas parlaments ir tieši tas, kas var atvieglot sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām un uh, komisāru. Un tagad turpmāk sēdi vadīs budžeta kontrolas komitejas vadītājs. Paldies! Turpināsim uzklausīšanu. Manuprāt, tieši šajā fāzē runājot par reformu, ir ļoti svarīgi, ka likumdevēja pārstāvji sēž pie mums un viņa priekšlikumi, protams, tagad nāk īstajā laikā. Tagad došu vārdu Dohertie kungam. Paldies, priekšsādātāji! kā pārējie runātāji. Es jau strādāju vairākus gadus ar šo reformu, mēs sadarbojamies ar komisiju, nodarbojamies ar finanšu administrācijas jautājumiem un auditu, un ar abām minētajām komitejām, kur mēs šodien viesojamies, strādājam kopā jau ilgi. Un es gribētu sākt ar pāris komentāriem par tikko dzirdēto, bet neatkārtošu to, kas jau tika pasacīts. Ir diezgan viegli kritizēt to, kas notiek šajā jomā - finanšu regulas reformēšana. Uh, Tie, kas izmanto kopienas līdzekļus, vēl labprāt izmantot tos, bieži norāda uz visādiem trūkumiem un neatbilstībām vai pretrunām šajā procesā, atbalsta iegūšanas procesā, bet diskusijas tomēr rāda, ka pamazām tomēr mēs tuvināmies tādam briedumam un uh, Tiem, kas vēlas saņemt atbalstu, tāpat kā komisijai, ir jārēķinās ar noteiktām prasībām. Un budžeta ģenerāla direktorāts bieži ir uzsvēris, ka ir atvērts jauniem priekšlikumiem un vairāk kārt arī darīja zinām, ka nebūtu nav viegli reformēt tādu finanšu regulu. Un ko es domāju ar šīm prasībām? Administratīvā kultūra komisijā būtu viens punkts. Iepriekšējais budžeta ģenerāla direktorāta vadītājs man stāstīja, ka reforma, kas ir notikusi jau daudzus gadus, tomēr nav um, bijusi pietiekama, tai vajag daudz vairāk laika, varbūt pat 20 gadus, jo ir ļoti, ļoti grūti mainīt kaut ko grozīt komisijas administratīvajā kultūrā. Un kritiku mēs dzirdam gan no plašsaziņas līdzekļiem, gan no politiķiem, varbūt ne tik bieži no šīm divām komitejām, bet no dalībvalstīm gan. Un Runa parasti ir par visādām krāpšanām, un, un tad tam klāt vēl tiek piekarināts tāds kritisks komentārs, ko ir uzrakstījis kāds žurnālists, un komisijai atkal ir jāizstāvas, un nevienmēr tas ir pamatoti. Mums ir jābūt līdzsvaram starp likumīgām prasībām, un tām ir jābūt saskaņā ar administratīvajām procedūrām, kuras izmanto komisija. Un, protams, konstruktīviem ir jābūt arī plašsaziņas līdzekļiem. Un, lai iegūtu šādu tādu nobriedušu sistēmu, ir vajadzīgs vairāk laika. Es gribētu minēt dažus mērķus, reformas mērķus, Un kā es jau teicu, pirmo punktu, ko jūs redzat, mēs varam tā apskatīt pavisam īsi, jo par to jau runāja, par iepirkuma pusi. Komisija jau izklāstīja par to, ka konkursiem ir paredzēts mazliet paaugstināt tā saucamos sliekšņus, vienkāršot un pātrināt uh, iepirkuma procedūru, proc, šo visu šo procedūru, un tāpat ir jāuzlabo konkurence. Tāpat ir paredzēts izsniegt vairāk tā saucamo tipveida līgumu vai izmantot tos vairāk. Un šeit savus ieguldījumus ir jāsniedz visām institūcijām, izmantojot tā saucamo stipveida līgumus. Nākamais par banku garantijām. Tas ir saistīts ar, vai bija saistīts ar ļoti lielām izmaksām tiem, kas piedāvā šos līgumus un arī tiem, kas tos pieņem. Arī šeit es domāju, ka situācija ir uzlabojusies bet finanšu kontrole no tā necieta. Tagad par kredītiem. Mēs esam iecerējuši paaugstināt sliekšņus tā saucamām vienreizējām izmaksām un redzam, ka tendence ir tieši šāda. Uh, arvien labprātāk tiek izmantot šī vienreizējās izmaksas sistēma, arī lai ietaupītu laiku. Protams, ka tie, kas grib piedalīties, viņiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar prasībām un termiņi jāievēro. Gadās, kad atvēlētais laiks ir bijis pārāk īss par automātisko avansa finansējumu. Um, par to runāja arī mūsu tātad, viesis, kas runāja par finansējumu zinātnēji, par caurskatāmību. Tā ir ļoti liela vērtība. Ir jābūt informācijai par to, kurš saņēma Uh, kurš ir saņēmis grantu, kādas prasības ir bija jāizpilda, cik liels ir bijis tā apjoms un kādi ir projekta rezultāti. Un ir jābūt arī informācijai par to, kā konkursu uzvarētājs, ar ko tad viņš īsti ir bijis labāks par visiem citiem. Ir paredzēts uzlabot šo pieteikuma anketu grantu saņemšanai, un vēl viens punkts, kas attiecās uz caurskatāmību. Komisijas eksperti ir izstrādājuši tādu agrīnās brīdināšanas sistēmu, un bez tam ir daudz lielāka skaidrība datu aizsardzībā. Tie bija līdzinējās reformas mērķi un ko mēs esam sasnieguši. Es gribētu pieminēt vairākus ļoti tādus labus, mē, labus sasniegumus. Viens no tiem ir izmaksas um, procesa saīsināšana vai ātrāka līdzekļu saņemšanas iespēja. Nu, nekas jau, protams, nav ideāls, bet tomēr procedūra ir īsāka nākamais finanšu informācija vai informācija par finansēm. Informācija tagad ir labāka, plašāka un interesanti var ar to iepazīties. Trešais publiskajā iepirkuma jomā arī ir uzlabojumi, sevišķi ir ieviestas izmaiņas tā saucamajos izvēles un atraidīšanas kritērijos. Un tas nozīmē, ka tie, kas ir šī publiskā iepirkuma konkursā, tiešām izpilda visus noteikumus. Un šeit nav nepieciešams uh, iesniegt ļoti lielu apjomu datus, nezinot vai nes, nevarot rēķināties ar to, kāda būs rezultāti, jo cilvēki vienkārši nezina, kā pieteikumi tiek vērtēti. Nākamais ir samazināts administratīvais sloks grantu piešķiršanā, ir divu pakāpju procedūra un arī tiek izmantota vienreizējās izmaksas sistēma un, un un cietā likme. Es neatkārtošu to, ko teica kolēģi, runājot par negatīvo, par to, kas vēl nav gana labs, piemēram, pamatojot atteikumu līdzekļu piešķiršanā. Šeit vēl ir diezgan liela nesaprašanās, arī pretrunas, piemērojot dažādus noteikumus. Un ierēģi, protams, dara, ko var, bet administratīvais sloks ir liels un neskaidrības diezgan bieži ir ļoti izteiktas un cilvēki nejūtas motivēti, netiek mudināti izmantot pieejamās um, finansējuma, tad atbalsta finansējuma iespējas. Par to runāja arī zinātnes pārstāvis Matilas kungs. Un tagad par, nu, gribētu mazliet atgriezties pie tā saucamās. Tā saucamās administratīvās kultūras un kopumā pastāv draudi, ka ierēģiem ir bailes savas nezināšanas vai daudzo un dažādo noteikumu dēļ pielaist kļūdu, un tāpēc nekas vispār netiek darīts. Un es ceru, ka arī par šo jautājumu mēs makro līmenī varēsim diskutēt un panākt labus rezultātus, un arī ierēģiņu darbs līdz ar to uzlabosies nebūtu vērts gaidīt, ka kļūdu nebūs vispār, bet tagad vēl daži vārdi par nākotni. Šeit es esmu izcēlis piecus punktus, tātad piecas lietas, kas, manuprāt, ir tādas ļoti uh, būtiskas. Šīs uh, pieļaujamā riska kļūdas līmenis, uh, Par to mēs varam būt lepni. Par administratīvo kultūru to es labprāt redzētu, ka tā uzlabojas. Un lieta ir tāda, ka lēmumu pieņemšanā ir iesaistīti daudz ierēģi, varbūt to skaits ir pat pārāk liels. Uh, Varbūt arī šeit tomēr varētu kaut ko mainīt, lai procedūra būtu ātrāka. Tad būtu svarīgi, lai noteikumi būtu saprotami, skaidri formulēti, lai komunikācija tiktu uzlabota. Un vēl pēdējais komentārs par auditu. Pirms dažām nedēļām bija uzklausīšana par pētniecību, un tieši runājot par pieļaujamo riska kļūdu, pie tā es vēl varētu atgriezties. Protams, ka būtu jau labi izvairīties no visām kļūdām, bet nevajadzētu sodīt par katru pārāk bargi, labāk veikt preventīvus pasākumus, lai izvairītos no kļūdām. 27. panta trešajā punktā ir ļoti skaidri pateikts, ka visām komisijas aktivitātēm būtu jānosaka skaidri mērķi un jābūt skaidri noteiktiem arī sekmju kritērijiem. Tā ir, tas nav nekas jauns, bet komisijas darba metodes arī šajā ziņā noteikti ir iespējams uzlabot. Un te jūs redzat vairākus faktorus, kas ir nozīmīgi laba meģe, menedžmenta praksē. Ģenerāla direktorāti veids plānošanu katram turpmākajam gadam un plānu īstenošana saskaņā ar noteikto. Nu, te arī varētu teikt, ka īpašs briedums vēl nav iestājies, ir daudz ko darīt situācijas uzlabošanā. Stratēģiskā plānošana ir jāuzlabo, un tā saucamajam follow-up ir jānotiek daudz labāk nekā pašlaik. Komisijai vajadzētu veicināt caurskatāmību. Uh, un jādarbojas konstruktīvi, arī vērtējot padarīto. Komisijai noteikti vēl ir ceļi vaļā, lai uzlabotu savu, savu darba stilu, ieskaitot aktivitāšu plānošanu, arī budžetā un budžeta vērtēšanu. Paldies! Grācie! Lielas paldies! Grazie, do la parola adesso. Lielas paldies, un tagad došu vārdu advokātam Dominiko Dimartīnī kungam. Viņš ir advokāts, tātad, un viņš runās par dalībvalstu pušēt izpildes pienākumiem saskaņā līguma 113. pāntu par Eiropas uh, Savienības darbību. Tāda ir viņa runas tēma. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos par šo iespēju uzrunāt uh, šo komiteju. Tas man liels gods. Jā, laika man ir maz, un tādēļ es um, visu sarunu nenolasīšu. Runas ievadā, kas jums visiem pieejams, runāju par uh, politisko notikumu attīstību Eiropā. Uh, kur rezultātā ir pieņemts uh, Lisabonas līgums. To es uh, neatkārtošu, to visu jūs varat izlasīt. Tāpat arī nerunāšu par dažādiem nopietniem svarīgiem standartiem, kas atspoguļo šajā līgumā attiecībā uz uh, budžetu. Runāšu vien par dalībvalsts saistībām bilstoši 317. pantam līgumā par Eiropas Savienības darbību, par ko tad atbild uh, dalībvalstis. Un jāsaka, ka šeit būtu nepieciešams pieminēt tādus interpretīvos interpretācijas kritērijus. Ir, protams, jāskatās, eh, ko šis pants paredz pēc būtības, bet eh, jāskatās arī vienlaikus uz to, kāda ir eh, citi šī līguma panti, kas ir saistīti ar 317. pantu. Atbilstoši līgumam, protams, dalību valstīm jānodrošina efektīva sadarbība ar Eiropas komisiju nosakot budžetu un budžeta īstenošanas mērķus un gaitu. Un 317. pāntā ir akurāt runa par sadarbību starp dalību valstīm, veidojot budžetu, un tāpat runa arī par komisijas atbildību attiecībā uz to, lai nodrošinātu adekvātu resursu izmantošanu atbilstoši pilnvērtīga finansu menedžmenta principiem un Eiropas Savienības darbības mērķiem. Nu, praksē tas nozīmē, ka lai nodrošinātu atbilstošu un pilnvērtīgu sadarbību starp dalību valstīm un arī komisiju. Un tad pirmām kārtām šajā procesā ir jāparedz pietiekami daudz eh, resursu, protams, un eh, visvarīgi arī paredzēt atbilstošas kontrolas un revīzijas procedūras. Un tālāk 310. pāntā ir eh, runa par to, ka Katram finanšu kādam ir jāsastāda finanšu aplēses, kas pēc tam atspoguļojas tālāk budžetā. Arī šeit piedalās dalība valstis. Un tas, protams, viss notiek ilgadējā finanšu satvara ietvaros, kas parasti ilgst aptuveni 5 gadus. Un tāpat arī 310. pantā ir noteikts, ka budžetā ienākumi un izdevumi tiks sabalansēti. Tātad šeit ir eh, tiek paredzēts princips, ka Eiropas Savienības pašu resursiem ir jābūt um, sabalansētiem. Un uh, tad finanšu gadu gaitā jābūt pieejamiem. Un attiecīgi ir uh, jāskatavo dalība no tā valsts puses informācija par šīm lietām. Un tas ir viens no šiem sadarbības faktoriem starp dalību valstīm un komisiju. Un tad šī sadarbības starp dalību valstīm un komisiju no operatīvā viedokļa raugoties ir ārkārtīgi svarīgs atsauces um, punkts un, un izaispunkts komisijai. Tieši pamatoties uz to tiek noteikts, kāda nauda tiek piešķirta dažādu Eiropas Savienības mēģu sasniegšanai, un no otras puses tas nodrošina arī budžeta adekvātu izpildu atbilstoši sākotnējām aplēsēm. Un kā es sacīju, tātad budžeta mēķos jāatspoguļas Eiropas Savienības kopējiem mēķiem. Līdz ar to ir jānodrošina šī saikne, miedarbības starp to, ko dara dalība valstis šī budžeta kontekstā un kāds ir Eiropas eh, Savienības tāljošākais mērķis. Un šīm aplēsēm ir jābūt pielāgotām izpildēm. Līdz ar to šī pieeja jābūt preventīvai savā ziņā. Jā, jānodrošina tas, ka tiek novērstas kļūdas dalību valstu um, aplēšu un rekomendāciju sagatavošanā. Un tas arī nosaka to, ka jābūt pietiekami striktām disciplinārām pilnvarām. Jo tikai ar striktas eh, fiskālās disciplīnas palīdzību mēs varam realizēt efektīvu mums pieejamo līdzekļu izmantošanu. Un, protams, jānodrošina tas, ka budžets tiek izmantots atbilstoši mērķiem, un tas savukārt uzliek profesoriskas eh, saistības dalību valstīm šajā sadarbības posmā nosakot budžetu, palīdzēt citām dalību valstīm, palīdzēt komisijai, eh, sniedzot precīzu faktiski pamatotu informāciju, jo tikai tā komisija varēs sagatavot uh, atbilstošas, adekvātas aplēses. Un, kas, un, un tālāk tas arī palīdzēs komisijai sagatavot konkrētus uh, budžeta piešķīrumus, izstrādājot darba programmas, un uh, tikai tā varēs sasniegt Eiropas Savienības kopējos mērķus. Tāpat arī dalība valsts pienākums ir nodrošināt budžeta īstenošanu atbilstoši um, tad, tad, uh, finanšu menedžmenta principiem, kas arī paredzēti finanšu regulā. Un tāpat arī šie līdzekļi ir, ir eh, jāizmanto pirmā budžeta ietvaros. Tas nozīmē, ka jābūt miedarbībai un saiknēji starp eh, dalību valstu patiesajām vajadzībām no vienas puses, tātad viņa ekonomiski sociālajām un reģionālajām vajadzībām, un uh, budžetā noteiktajiem mērķiem un, un līdzekļiem no otras puses. Un, protams, Domāju, par līdzekļu piešķiršanu par pamatu jābūt tieši šīm te nu, dalībvalstu veiktajām aplēsēm un vajadzībām. Un līdz ar to pastāv specifiskas saistības um, līdztekus 317. Uh, panta saistībām nodrošināt sadarbības ar dalību valstīm, tad pastāv arī nu, saistības nodrošināt komisiju ar precīzu, ar pareizu informāciju, jo tikai tā komisija var sagatavot uh, pareizu pamatot budžetu. Bet līdz tekstam tātad pastāv vēl kāds kriterijs 122. Uh, pāntā attiecībā uz sadarbību ekonomiskās uh, politikas izstrādē. Un līdz ar to ir, nu, zinām, var, var pastāv, ja, ja pastāv atšķirības starp informāciju, ko, ko nodrošina dalībvalsts un kas ir komisijas rīcībā, un tad nepieciešams uz nu, citu raksturu sadarbību. Ja komisija konstatē, ka dalību valstu iesniegtie mērķi un aplēses neatbilst Eiropas Savienības mērķiem, tad komisija ir pilnvarota izteikt brīdinājumu dalību valstīm par to, par šī attiecīgās valsts politiku, un tāpat arī laist klājā rekomendācijas attiecībā uz uh, dotās dalību valsts ekonomiskās politikas pilnveidošanu. Um, koriģēšanu, sacīsim. Tātad šeit nu, komisija kopā ar dalību valstīm nosaka pasākumus daudzpusējais ekonomiskās uzraudzības realizācija. Tā kā, lūk, tas ir arī šīs disciplinārās, um, disciplinārās instruments, kas var tikt izmantots uh, budžeta noteikšanā. Tātad uh, tas palīdz saskaņot dalību valstu un komisijas uh, ekonomikas politikas mērķus. Un dalību valstīm, protams, ir nepieciešams pilnībā ievērot šos sadarbības noteikumus tātad pamatā 317. pants, tas nosaka šīs vispārējās sadarbības princips, bet šīs vispārējais princips ir jāsaskaņo ar ikgadējā budžeta noteikšanas principiem un ar tad, ikgadējiem, nu, tad, ilgadējiem mērķiem un tāpat arī budžeta aplēses principiem. Dalība valstīm tāpat ir pienākums palīdzēt komisijai cīņā pret krāpniecību. 310. ir attiecīgais pants, 310. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tāpat arī 325. pantā tas, šis pienākums ir nedaudz citāšu četras griezumā arī skatīts. Un um, mūsu rīcībā aizvien vairāk un vairāk informācijas par to, ka Eiropas Savienības budžeta realizācijas ietvaros ir dažādas nelikumības tomēr joprojām. Un līdz ar to dalībvalsts pienākums ir palīdzēt arī revīzijas pasākumos, sevišķi, ja tās notiek dalībvalsts teritorijām dalībvalsts pienākums nodrošināt pilnu sadarbību ar Eiropas Savienības revīzijas struktūrām, lai, lai realizētu, tātad, lai panāktu pēc iespējas labāku iznākumu cīņā pret uh, krāpniecību un korupciju Eiropas Savienībā. Nu, šeit vēl jāpiebilst, ka neatkarīgi no tātad politiskās analīzes Galaši pastāv zināms risks, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiks izmantot ļaunprātīgi vai nepamatoti. Un mēs zinām, ka pastāv tiešām arī nu, absolūti reāls risks, ka daļa valstis sagroza savus datus vai iegros nepareizs aplēs attiecībā uz budžeta sastādīšanu. Un tāpat ir arī individuālo spekulāciju moments, protams, kas arī var nākt par ļaunu kolektīvām interesēm laika plēkam. Un um, jāsaka, ka kolektīvās intereses, no to es domāju Eiropas Savienības intereses šeit, protams, kas ir uh, fiksēts Eiropas Savienības dibināšanas līgumos. Tātad dalība valstu nacionāla mērķa noteikšanai jābūt saskaņotai ne tikai nacionāla likumdošana, protams, bet arī Eiropas mērķiem. Un um, tad, tad šie centieni Eiropas līmenī cīnīties pret, pret krāpniecību, tie realizējumi tikai starpībās ar dalību valstīm, un dalību valstīm jāpieņem pasākumi, kas uh, nodrošina to, ka, jā, tiek veikta kāda, kāda ļaunprātīga rīcība, kas nāk uh, tad par sliktu kolektīviem mērķiem, ka ir pietiekami uh, efektīvi sadarbības mehānismi šo gadījumu izmeklēšanai, novēršanai. Un šeit, šajā aspektā dalība valstīm ir pienākums sadarboties savā starpā no komisiju. Es jau pieminēju šos pāntus, ja. Tātad tie pārēc, ka dalība valsts pienākums ir sadarboties ar uh, komisija, lai izstrādātu pietiekami efektīvu mehānismu Eiropas Savienības kopējā finanšu mehānisma aizsardzībai. Tātad dalību valstu pienākums ir piedalīties šajā cīņā pret uh, krāpniecību, ja tā skar Eiropas Savienības kopējās intereses. Un te jābūt pietiekami ciešai sadarbībai, kas nodrošina to, ka ir nu, leģitīma saikne starp uh, to, kā tiek izmantoti līdzekļi no vienas puses un kādi ir budžeta kopiemērķi no otras puses. Un šeit um, arī 317. pāntā ir, ir runa par tātad šo kopējām dalību valstsarbības funkcijām, kas ir spēkā arī šeit. Un vēlreiz atkārtoju, ka te nav runa tikai par uh, dalību valstu vispārīgām sadarbības uh, funkcijām, ir nepieciešama papildus, varbūt kāda tiesība akta papildus kādas vadlīnijas par to, kā tad šai starpībā reāli jānotiek jo 317. pānta tekstā, ja mēs tā iedziļinamies, nu, tur ir tātad runa arī par atbildību, par atbildību, kādas stājas spēkā tāda tiek pārkāpta šī 317. panta noteikuma. Respektīvi, tie pārēc noteikts kontrols un revīzijas pienākums no dalībvalstu puses attiecībā uz budžeta realizāciju. Bet konkrēti noteikumi jānosaka pašām dalību valstīm un komisija, tad kā katra institūcija reāli veic atbilstošās funkcijas, lai kopiem spēkiem nodrošinātu um, vispārīgu noteikumu ievērēšanu. Un šeit mēs redzam skaidru savstarpēju saikni, zinām, savā veidā savstarpēju atkarības starp dalību valstu un komisiju veikto, veikto darbu. Un no šāda viedokļa raugoties, Mēs redzam, ka komisija arī principā ir nu, iespējas noteikt tādu kā nu, pastāvīgu pašregulējumu šajās lietās, tātad at, at, noteikti specifiskus instrumentus attiecībā uz budžeta īstenošanas kontrolēšanu. Jūs sevišķi tad, ja tiek fiksētas konkrētas grūtības, tātad, ja tiek fiksēts, ka dalība valsts iesniegtie dati par resursiem, ko tā var piešķirt Eiropas Savienības budžetam vai citām lietām, tātad, ja šie dati neatbilst uh, komisijas aplēsēm un, un aprēķiniem. Un, ja dalībvalsts tātad uh, nepiešķir pietiekamu naudu, tad nu, komisija arī ir iespējas, protams, arī nedaudz pārcelt budžeta summas no vienas te, teiksim, sadaļas uz citu, un tā, lai tādējādi izkurģēšana izlīdzinātu budžetu. Bet nu, komisija ir iespējas, protams, arī uzlikt disciplināras um, sodas dalību valstīm, tad, ja tās uh, nespēja realizēt savas eh, saistības, nodrošināt atbilstošu sadarbību budžeta jautājumos. Nu, piemēram, ja komisija ir eh, pieprasījusi papildus skaidrojums, papildus um, informāciju, vai arī komisija ir nākus klajā ar, ar eh, noteiktiem ekonomiskās politikas ieteikumiem, un ja dalībvalsts tās turpina ignorēt un nespēja realizēt komisijas ieteikumus, vai ja arī dalību valstu sniegtais attaisnojums, attieksim, dalību valstu sniegtais pamatojums nav, nav pietiekami apmierinošs no komisijas viedokļa raugoties, un komisija nav pieņemas, nu tad šādā gadījumā komisija ir noteiktas um, leģislatīvas um, funkcijas uzsākt pārkāpuma procedūru pret attiecīgo valsti, ja tā nav spējas nodrošināt atbilstību savienības uh, tiesību normām. Un šajā tātad, nu, konflikta fāzē komisija ir uh, iespēja gadījumā, ja dalība valsts eh, ir formāli eh, nav spējusi veikt attiecīgos eh, sadarbības pasākums, ko pārēc arī 317. pants cita starpā, nu tad komisija kā galējais līdzeklis atliek arī vēršanās Eiropas kopienu tiesām. Bet Nu, rezumējot, jāsaka, ka ir nepieciešams skatīt 307. pantu pēc, pēc gara, pēc eh, būtības. Tas, protams, nav vienīgais pants, kas eh, runā par šo sadarbību. Un uh, es esmu pārliecināts, ka 307. pantu nevar traktēt, nevar interpretēt burtiski. Tas jātraktē plašāk un jāskatās, kā 317. panta teksts atbilst citiem Eiropas Savienības darbības pantiem. Paldies! Grazie, <clears throat> avvokato. Paldies. Tinatīno kungs un tagad nākamais runātājs. būs Norberts Hauser kungs, kurš stāstīs par federālajām eh, sistēmām un ticamības deklarāciju federālās sistēmās kopīgās pārvaldības kontekstā saskaņā ar 53. b pantu par ES finanšu regulu. Paldies! Priecājos eh, šodien eh, par iespēju jūs uzrunāt. Jācer, ka vismaz šis tas būs jums vēl līdz šim nezināms, dažas jaunas idejas Varētu sākt ar to, ka Eiropā mums ir problēma kopš 94. gada, varbūt sākumā ar pārsteigumu, bet vēlāk jau tas jau bija tā bija ierasta lieta. Mēs sastapāmies ar šiem paziņojumiem par ierobežotu uzticamību. Un revīzijas palāta nāca klajā ar skaitli 11% kļūdu. Tas, protams, nav nekas priecīgs ne jums, ne komisijai, un galu galā tas jau nepatīk arī nodokļu maksātājiem, no kuru kabatas tas viss nāk. Un ja tagad jautā, un ko tad darīt, vai ko dara, faktiski neko. Katru gadu, gadu no gada mēs saņemam atzinumu, ka kļūdu skaits, kļūdu apjoms ir liels un tas paliek nemainīgi un neviens neko nedara. Un tad kādam rodas ideja reizi gadā veikt tādu kā apkopojumu, proti noteikums, kas ir atgasietāts uz noteiktiem sektoriem, uh, Uh, tad iestādes ziņo, ko tās ir izdarījuši, un tad mēs to visu tā sastatām un vērtējam, bet federālā valstī, kā Vācijā, izskatās tad šādi. Um, pavalstis nāk, tātad atsūta savus, uh, savus atskaits, savus ziņojumus, tad kāds tās uh, sašuj kopā un sūta uz Eiropu. Un jautājums ir, kāds no tā ir labums, vai kāda pievienotā vērtība, vai kāds iegūms no tā ir, un mēs esam konstatējuši, ka nav. Ko tai padomājiet par to, par kuru budžeta gadu šī pārskoti un par kuru gadu runā revīzijas palātas uzticamības atzinums, tad šeit ir lielas atšķirības, šeit nav saskaņas. Pirmajā gadījumā budžeta gads ir N-1, bet revīzijas palāta ziņo par gadu N-2. Tātad Tātad revīzijas palātas atzinums ir par vienu gadu Nu, šeit ir neatbilstība viena gada garumā. Vispirms eh, gadskārtējā atskaita ir, piemēram, par 2008. gadu, bet revizijas palātas par 2009. Un, piemēram, lauksaimniecības fonda gadījumā arī pastāv šāda pati neatbilstība, un jūs nevarat izmantot šos rezultātus. Arī Vāc, eh, Austrijas revīzijas palāta ir pasūtījusi tādu kā vērtējumu un atzinusi, ka šīs gadskārtējais pārskats vai atskaite ir pilnīgi bez jebkādas pievienotās vērtības. Uh, Nu, vēl ir ideja, ka dalība valstis varētu sniegt tā saucamos šos dalību valstu paziņojumus, bet tos nav iespējams savstarpēji salīdzināt, un tas arī jums nekādā veidā nepalīdz saprast, kādi ir rezultāti. Ir jāsaprot, kur, kurās vietās rodas kļūdas un kāpēc kļūdas tiek pielaists, un līdz šim Šāda kļūdu analīze vēl nav bijusi izstrādāta un nav arī šobrīd pieejama. Mums ir dalībvalstu paziņojumi un redzam, ka šie dalībvalstu paziņojumi nav savstarpēji salīdzināmi. Tātad šīs dalībvalstu paziņojums jums nekādā ziņā nepalīdz Eiropā kaut kādu iegūt labāku skaidrību. Ir jābūt vienotai, nepārprotamai, viennozīmīgai likumiskai bāzei. Šiem dalībvalstu paziņojumiem ir jābūt viena tipa, vienādiem, un ir jābūt pilnīgai skaidrībai, no kā šīm dalībvalstu paziņojumam ir jāsastāv, kādi standarti ir jāizmanto, jautājumiem, ko uzdod, ir jābūt vienādiem, lai varētu salīdzināt rezultātus. Un, protams, par šo problēmu arī šodien šeit jau runāja, ir jāskatās, cik tas viss izmaksās, piemēram, šāda veida kontrolas pasākums. Un izmaksas nedrīkst būt ļoti, ļoti lielas, nesamērīgas. Un vēl jautājums, kurš to visu darīs? finanšu kontroli, ko piesaistīs no ārienes. Protams, ka šāda finanšu kontrola pastāv, bet vai tā ir gatava vērtēt dalību valstu paziņojumus, ir jāskatās, lai ārējā finanšu kontrole nenovestu vēl pie papildus problēmas un nesākt uzņemtos, uzņemties izpildvaras pienākumus un līdz ar to tās neatkarība vairs nebūtu nodrošināta un nekādus objektīvus rezultātus no šīs ārējās finanšu kontrolas jūs saņemt nevarēsiet. Jā, tā varētu vērtēt dalību valstu paziņojums vai pārskats, bet ārpus uh, izpildu varas uzdevumu ietvara. Atgriežoties pie šiem uzticamības paziņojumiem, kas nāk no revīzijas palātas, 287. pantā nav nekas teikts par to, kā jāizskatās šim uzticamības paziņojumam. Ir tikai teikts, ka šādam ir jābūt katru gadu. Un uh, te varētu, ja jums ir iespēja, jums ir iespēja nākt klajā ar iniciatīvu, jums ir iespēja kaut ko mainīt šajā ziņā. Šodien, šobrīd mēs saņemam uzticamies paziņojumu par visu iespējamo. Es runāšu tā vienkārši par olīvu kokiem. Um, Grieķijā tos salīdzina ar olīvu kokiem Somijā. Un kļūdu skaits ir vienāds, tas nemainās un neņemot vērā to, kas notiek Eiropas Savienības darba tirgu programmās, eh, dienvidos un ziemeļos, šāda pieeja nav efektīva. Jums ir vajadzīgi rezultāti par dalību valsti, par atsevišķu dalību valsti, kāds ir tās kļūdu līmenis. Uh, kurā fondā, kurā dalībvalstī, un jums ir jāzina, kāda ir kļūda iemesla, un šādus rezultātus šobrīd nav iespējams dabūt. Revīzijas palāta saka, pietrūkst auditoru, pietrūkst personāla. Tad lūdzu parūpējieties par to, lai revīzijas palātai būtu gana daudz darbinieku, kas to visu varētu darīt. Tātad uzticamības paziņojumiem ir jābūt no katras dalībvalsts par katru fondu ar kļūdu uzskaitīju un ar kļūdu pamatojumu vai iemesliem, kāpēc kļūdas ir radušās. Komisija ir saņēmusi priekšlikumu, kā vajadzētu grozīt 53. A pantu. Un kad es to tā lasu, es mazliet satraucos, jo es nesaprotu, ko es lasu. 53. 4. punktā ir runa par bodies accredited. Audit. Un tad ir runa par independent of the accredited body. And... Nu, tagad pajautājiet sev, vai tas nozīmē, ka šīs vienības uh, tiek pārbaudītas, vai ka tām obligāti jātiek pārbaudītām, vai tas nozīmē, ka reizi gadā jābūt pārbaudēm, vai regulāri, vai neregulāri. Kas pārbauda šīs, šos iestādījumus? Audit body. body. Dan. Tā saucamā audit iestāde. Uh, 53A4 apakšpunkts C. Arī šeit rodas jautājums, kas veids šo uh, ārējo auditu. Arī šeit atbildes šajā tekstā nav. Un 53A5D kurš izstrādās šos atzinumus par menedžmentu, kas, kā komisija to ir iedomājusies. Es gribētu lūgt šeit vairāk skaidrības. Un noslēgumā es gribētu vēlreiz jūs lūgt, dariet kaut ko, parūpēties par to, lai būtu iespējams noskaidrot, kāds ir kļūdu līmenis, kas kļūdas pielaiž, kāpēc kļūdas. Uh, tiek uh, pie, pielaistas un paldies par uzmanību. Grācie. Paldies, Hauser kungs, un tālāk uh, turpināsim debates un Greslas kundze nākošā. Paldies! Nu, arī šī otrā diskusijas sadaļa bija ļoti interesanta, un paldies abiem kungiem un arī par to, ka viņi iekļāvās vairāk kā mazāk šajā desmit minūšu limitā. Nu, man ir arī daži jautājumi. Nu, tad, kas attiec uz uh, mūsu tātad īpašām interesēm, ir dalība valstu tiesiskās iespējas. Nu, Krieķijā tas sevišķi spilgti izpaudās. Grieķijā bija kontrola ar, tad, problēma ar budžeta kontroli, kas gan bija tikai aizpērga redzamā daļa, un tur bija daudz cits problēmas, protams, bet nu, šī problēma bija ar budžeta kontroli, un komisija apraksta to, kādas tā, nu, tā, tā, tās institīvas iespējas nav tālāk, bet jautājums ir tāds, jānodrošina, nu lai dalību valstu tiesību aktos bez nekādām diskusijām būtu kaut automātisks mehānisms, kas būtu jādara ar, ar eiro un tā. Un um, mums būtu interesanti uzzināt, ko tad komisija, kā komisija var, var piespiest to, ka automātiski tiek izsakos līdz laivvalsts tiesību pārkāpumam. Jo ja nav šāda automātiska mehānisma, tad nav arī tiesiskas valsts. Nu, tad laiku pa laikam pagātākajām dalību valstīm, un pat labāk tā ir Vācija, visbiežāk ir e, jākoriģē šīs, šie trūkumi un tā tālāk. Tad nav nekāda, nekāda jēga no detalizēta budžeta, ja nav iespēja to piemērot un, un tad, tad e, iztekot līdz lai valsts pārkāpumiem. Tad, lūk, tā, tas bija pirmais jautājums. Un tā, es gan nezinu, vai pēc tam, ka komisārs ir aizgājis, komisija vispār var izteikties vairs, jā, bet katrā ziņā es būtu ļoti pateicīga, ja komisija komentētu vairākas uh, lietas. Tātad tur tiešām neskaidrības komisijas priekšlikumā attiecībā uz pieļaujamo risku sacīsim. Un arī vakardien ar Šemets kungu mēs pat runājam, Levandovskim arī vēlējos to vaicāt, nu, šis ir aizmucis. Tad tā izmaiņas jau nenozīmē, ka automātiski kaut kas paliks labāks. No 35. pāntā arī mēs redzējām, 56. pantā, respektīvi, ir jautājumi, ko uzdeva tikko kolēģis. Un um, tieši te būtu svarīgi nonākt arī pēc, nu, par šo te pēdējo risku sacīsim. 28. pants patreizajā redakcijā, nu, arī es to nesaprotu, kas, kas, ko tas paredzīs. Tas tiešām ir tik neskaidrs, tik neprecīzs, ka nekādu pievienotovērtību nesniedz. Nu jā, tas ir tāds karstais kartupēls, ko mēs tagad piespēlējam viens otram, bet eh, nu, lielākas skaidrības nav. Nu, tālāk ir arī jautājums par uh, tiesas darbu kvalitāti, varbūt, eh, nu, te arī uh, Itālijas kolēģis to pieminēja. Ja ir ārējā finanšu kontrola, tātad, nu, tad uh, bet es atvainojos Grieķijas nu, kolēģiem, nu kaut kā nav, bij, nav izdevies viņiem izveidot šādu neatkarīgu uzraucības struktūru. Un eh, ārējā finanšu kontrole ir jāiestrādā šajā procedūrā. Protams, jāievēro ir neatkarība, tur un tā, bet ir jānodrošina, lai šis mehānisms panāk konkrētu mērķi. Tātad, eh, ja šī eh, revīzijas palāta būtu neatkarīga un, un attiecīgi darbotos atbilstoši pieņemtiem starptautiskiem standartiem. Grazie, per quanto riguarda. Un paldies, pēc cik komisārs ir devies prom, taču mums ir Žans Žons klāt Kreslas kundze vēlējās atbildi no komisijas, tā kā arī viņš to varētu darīt. Eh, priekšsēdētā kungs, paldies. Jā, runājot par šo pēdējo punktu, ko Greslas kundze minēja, par to, kāds ir pieļaujamais kļūdas risks. Laikā, kad mēs izstrādājām uh, eh, priekšlikumus uh, finanšu regulas reformēšanai, mēs par to uh, runājam un to arī noteicām. Un es domāju, ka tas arī atspoguļo to, kas ir uh, teikts 28. panta B apakšpunktā. Es gribētu teikt, ka vispirms eh, runājot par tiesībām uz kļūdu, tā tiek aprēķināta gadam, un vairumā gadījumā mēs runājām par programmām, kas ir daudzgadu programmas, un ļoti daudzos eh, mm, piemēram, gadījumos eh, kļūdas, kas ir pieļauts, teiksim, pirmajā gadā tiek izlabots turpmākajos gados un tādēļ eh, kopējā, eh, teiksim, kļūdas, eh, kopējās kļūdas procents visam projektam vai programmai var izrādīties daudz mazāks, kā tas ir bijis, teiksim, pirmajā vai otrajā gadā. Līdzīgi tam, kā Hauserkungs sacīja, pēdējo piecu gadu laikā, ja mēs runājam uz pārvaldību, ko nodrošina un kontroli, ko nodrošina dalību valstis, uh, Kļūdu līmenis ir krities pat par 60%, tā kā šeit ir ieguldīts milzīgs darbs un tam jau parādās rezultāti. Runājot par pieļaujamo riska kļūdas līmeni, komisija nav uh, apmierināta ar pašreizējo situāciju Un mūsu priekšlikuma kontekstā komisija cer turpināt strādāt pie kļūdas samazināšanas iespējām, un mēs tiešām darām visu, kas ir mūsu, mm, ko mēs spējam, lai samazinātu šo kļūdu. Taču nedrīkst aizmirst arī uzraudzības un kontrolas izmaksas. Uh, jo, ja tās sāk kļūt jau pārmērīgi lielas, un ja uh, kontrolas izmaksas uh, kļūdas samazināšanai jau pārsniedz iegūmu, tad ir jādomā par to, vai tas ir nepieciešams. Jo gal galā mēs pārvaldām nodokļu maksātāju naudu, valsts līdzekļus, un tādēļ šeit ir svarīgi panākt attiecīgo līdzsvaru. Līdzsvaru starp uh, centieniem samazināt uh, kļūdu skaitu no vienas puses un uh, nesamērīgi nepalielināt kontrolas izmaksas no otras puses. Un es vēlētos kādu faktuālu kļūdu minēt, kas parādījies Hauserkunga uh, e, prezentācijā. Viņš sacīja, ka struktūra fondiem N plus 1 princips tiek piemērots, taču no 1. februāra tas ir gada e, tātad pārskats N-1, tātad par iepriekšējo gadu. Tātad tas ir tas pārskats, kas tiek publicēts 1. februārī. Kas attiec uz mūsu priekšlikumu, mēs vēlamies, lai pārvaldības deklarācija un gada pārskats un uzticamības deklarācija attiecībā uz Eiropas fondu izmant izmantošanu parādītos, tiktu parakstīts no attiecīgās akreditētās iestādes puses dalību valstī. Tas, protams, netiks parakstīts politiskā līmenī. Es saprotu, ko Hauserkungs par to sacīja. Pastāv politiskās diskusijas eh, par šo jautājumu, jo, protams, ka tas skar uh, Uh, politiku. Taču runājot par uzticamības deklarāciju, tā būtu jāparaksta un pēc tam balstoties tās jāveido šis kopsavilkums, kas savukārt būtu jāparaksta politiskā līmenī. Taču finanses regulā tas tā tieši nav noteikts. E, tālāk Dimartīno kungam vārds atbildēja. Paldies Problēma ir sekojoša. Pastāv vajadzība interpretēt 317. panta detaļas. Es jau iepriekš sacīju, ka šeit ir nepieciešams veikt tādu loģisku interpretāciju, nevis burtisku interpretāciju, balstoties uz uh, hipotēzi par to, ka komisija kaut galā ir atbildīga par budžeta īstenošanu. Protams, ka komisija, eh, komisija ir jāpaļaujas uz sadarbību ar dalību valstīm, taču ņemot vērā šī panta normas, tur nav ļoti detalizēti izklāstīts tas, kā tad komisijai būtu jāsadarbojas ar dalību valstīm. Un tas ir saistīts ar 322. Eh, un 310. Pār, panti normām un eh, sadarbību ar dalību valstīm. Protams, ka ir visumā jārespektē saprātīgs finanšu pārvaldības princips, un tieši šie panti ir tie, kas uh, ļauj jums izsacināt, kas būtu jādara situācijā, ja e, dalībvalsts nerīkojas tad, kad tai būtu bijis jārīkojas. E, tātad e, tiesiskā valstī, protams, pastāv nosacījumi, kas paredz attiecīgus sodus, ja netiek ievērotas saistības. Un tieši tādā pašā veidā arī dalība valstī, kas ir izdarījusi šādus te pārkāpumus, var piemērot attiecīgas sankcijas. Taču Eiropas dibināšanas līgumā tur faktiski ir tādas lielas neskaidrības, ja mēs runājam par to, kā tad īsti Uh, ir pilnvaras Eiropas eh, Savienībai saukt pie atbildības mm, dalībvalsts, saukt pievienotības dalībvalsts par pārkāpumiem, jo mm, pastāv lūk šis pienākums ievērot dalībvalsts suverenitāti virknē jomu. Taču, ja lūk ir šī neatbilstība, kas ir radusies dalībvalsts neatbilstošas rīcības rezultātā, šeit faktiski ir jāpieņem papildus likumdošana jo Eiropas Savienība ir jābūt eh, ne tikai tiesībām veikt inspekcijas, lai eh, kontrolētu, ko dara dalībvalsts, taču tai ir noteikti arī savi uh, audita un revīzija veikšanas resursi, uz kuriem tā var paļauties, un Eiropas Savienībai ir vajadzīgas plašākas pilnvaras Uh, rīkoties gadījumos, kad dalība valstis uh, nerīkos atbilstoši noteikumiem. Paldies! Jā, paldies! Varbūt tāds īsts komentārs. Es tā īsti nesaprotu šīs diskusijas par pieļaujamo kļūdu līmeņiem. Vai nu mēs nosakām pieļaujamo kļūdas līmeni un mēs to pieņemam, uh, Jo mm, cik liederīgi tas ir, ja mēs nosakam tādu saprātīgu kļūdas līmeni, vai arī varbūt ir jāpēta, kāpēc šīs kļūdas rodas. Es domāju, pretējā gadījumā viss šī diskusija nepie kā nenoved. Vai nu jūs nosakāt kaut kādu pieļaujamo vai paciešamo kļūdas līmeni, uh, un beidzam par to runāt, vai arī mums ir jāveic uh, kļūdu rašanās iemeslu analīze. Hauser kungs vēlas vēlreiz izteikties. Nu jā, dažas uh, lietas, ko īstenēlos pakomentēt, paldies jums priekšsatē par šo iespēju. Pirmkārt, kas attiec uz komisijas sacīto par N-1 vai N-2. Nu jā, taisnība, ka ir dokumenti, kas 15. februārī ir sagatavoti, pārēc, ka ir mīnus viens. Tātad eh, ir spēkā, bet eh, kontrolas pasākums šajā dokumentā tiecas uz mīnus divi gadi. Un tu, lūk, tieši šeit ir šis iztrūkums. Tajā, ko mēs eh, saņemam no revizijas palādes par šo atzinumu, kas, kas at, atspūgļojas ikgadējā pārskatā, šis iztrūkums. Tālāk par pieļaujamo risku. Es pilnībā piekrītu Rivilīnī kungam. Pieļaujamais risks būtībā ir politisks lēmums. Ko tad mēs pieņemam, ko nepieņemam, ko mēs parādām atklātībai un ko mēs sakam, nu jā, tā jau var gadīties un tā, bet, bet mēs nezinām, kur notiek šīs kļūdas un kāpēc. Mēs nezinām saknes tā tad, ja? Un tikai tad, ja mēs to zināsim, nu tad mums būs tātad stingrāks pamats attiecībā uz to, lai izlemtu, kāds tad ir pieļaujamais risks. Ja mēs nezinām pamatus, nu, tad mēs jau nevaram pateikt, vai šis risks ir pieļaujams vai nē. Mēs varam teikt, nu jā, nu labi, miljons, divi miljoni vai trīs miljoni, tur sacīsim, ja to mēs vēl varētu pieļaut. Nu, miljards, nu tas jau tā kā savādāk, ja. Tur jau tā kā kritiski tā situācija paliek. Bet labi, kas attiec uz tiesību pārkāpumiem dalību valstīs. Tātad uz. Uh, arī attiecībā uz ārējām finanšu kontrolēm, vai ārējā finanšu kontrole skata arī dzen, nu, ja vēlties, tad, tad pēdiņās, tad, tad pretēji dalību valsts interesēm kaut ko, un citiem vārdiem sakot, vai ārējā kontrole visos gadījumos ir gatava arī reaģēt uz laibos pieļautajām kļūdām. Nu, tiesība pārkāpumi šos eh, pārkāpumus tiešām var novērst, ka tad ir automātiska sankciju sistēma. Ja mēs prasam tālāk pārkāpējiem, nu kādu savus es gribētu vai vispār negribētu, varbūt, nu tad nav, nav nekādas iespējas nodrošināt, ka, ka tas tas sauks pie atbildības un ka tas neatkārtos. Un tas ir gan dalībvalstīs, gan arī šeit. Tad, ja nav šādas sistēmas, tad aizmirstiet vispār kas attiecas uz revizijas palātas apjomu un tā tālāk, nu, tad, tad viņi tur pieteikti darbinieku vai nav. Nu, ja ir jāpārbauda dalībvalsts uh, deklarācijas acīsim, tad jābūt obligātiem standartiem. Kas pārbauda, kādas jautājumas uzdot, kādi jautājumi ir jāatbild, ja? Un nevar jau sacīt, ka ar to tiek nodrošināts, ka līdz ar to šajā dalību valstī Tas, ja ir pozitīvs nacionālais atzīmes, ka šajā valstī tur nav nekāda kļūda bijis. Un tad mēs atkal griežamies pie sankciju sistēmas. Ja komisija, un tas te būtu jādara, veids pārbaudas un šajās pārbaudēs tad uzrādās, ka nacionālajās deklarācijās un atbilstošajā ārējās kontrolas atzimā arī ir kļūdas, nu tad ir jābūt automātiskai sankciju sistēmai. Un šai sistēmai jābūt pietiekami striktai, lai dalībvalsts trīs reizes pārdomātu rūpīgi, un vai tā pieļaus, atļaus pieļaut kādu kļūdu vai nē. Bet nu, tas būtu vismaz kā tā, tāds plākstais dalībvalstī, jo pat labam, ja dalībvalsts pati atklāja kādu kļūdu un uh, atbilstošā laikā novērš šo kļūdu, nu tad tā nesaudē nekādu naudu, nekādus līdzekļus, tad tā var saglabāt šos līdzekļus. Un, uh, Tik lielā mērā es uzskatu, ka pat labi arī mūsdienās ir un pie, iespējams tātad uzlabot šo kļūdu analīzi un tā tālāk, un lai pašai dalībvalstī nedarītu pārtā sacīt. Paldies! Grazie multe, kisu! Paldies! Tālāk. Turpinot uh, diskusijas Bostokungam vārds. Ģenerāla direktors, nu, pat eh, apstiprināja, kāds ir šis daudzgada korekcijas eh, mehānisms, apgalvojot to, ka uh, eh, revizijas palātas kontroļu dati faktiski nav objektīvi vienmēr. Un es ceru, ka nākotnē mēs to visu atrisināsim, taču kas to zina, cik ilgi. Varbūt trīs tādas piezīmes attiecībā uz revīzijas palātu. Kādu pārskatos ziņojumos mēs esam eh, apgalvojuši, ka mēs vienmēr gaidām kaut kādus tādus, nu, reālus eh, ciparus, kam varētu uzticēties, nesaka, mēs turpinām tos gaidīt. Eh, tālāk gada pārskatos mēs redzam dažus interesantus korekciju mehānismus. Uh, kad eh, viens eh, vai divi neatbilstoši projekti tiek aizstāti ar tikpat neatbilstošiem projektiem. Un treškārt, eh, komisijas reakcija parasti sastāv nevis. Faktiski viņi necenš atgūt neatbilstoši iztērēto naudu, no tiem, kas to neatbilstoši ir iztērējuši, bet gan no dalību valstu nodokļu maksātājiem. Lūk, faktiski visas šie korekcijas mehānismi notiek uz nodokļu maksātāja rēķina. Un faktiski tādā veidā tiek socializētas šīs kļūdas, nevis uh, notiek vēršanās pret tiem, kas šīs kļūdas ir pieļāvuši. Uh, Un to es vēlēto, uz, tieši uz to es vēlētos vērst parlamentu uzmanību turpmāk. Paldies! Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tālāk mēs pārējiem pie pēdējās uzklausīšanas fāzes šeit. Uh, Eiropas revīzijas palātas vārdā uzstāsies Dēvids Bostoks un runās par pieredzi ar šī brīža finanšu regulu un reformas nepieciešamību. Paldies, priekšsētāji. Pirmkārt, paldies budžeta un budžeta komitejas, eh, kontrols komitejas eh, ielūgumam apmeklēt jūsu sanāksmi. Un tiešām no šīs dienas um, lektoriem ir bijis interesanti uzzināt, kāda ir bijuši prieka un arī, arī vilšanās varbūt sēdā pie pastāvošās finanšu regulas. Un tas man ir saulēcīgi atgādinājis to, ka, protams, nosakot noteikumus, nekas nenāk pavēlti. velti. Un izmaksas eh, ļoti reti, kad ir jāsas tiem, kas eh, to ierosina šīs jaunās lietas. Un pats tiek eh, visīs palātos labi apzinās. Mēs esam arī nu, mēģinājuši domāt par to, um, kādas izmaksas ir tātad um, mm, jā, jāsēdz saņēmējiem. Bija atzinums tātad pirms sākiem gadiem par inteliģentu enerģētiku Eiropā. Un tas mūs uh, rosināja domāt par to, kā, ne, kā, ros, kā vienkāršot noteikumus. Desmitajā gada pirmajā atzinumā mēs par to runājam. Tur un par riskiem un izaicinājumiem, ar ko jāskars Eiropas Savienībai. Un, un varbūt tas ir tāds kā akmens komisijas dāsnē, bet nu, to jau vēlas tas ir arī ko jauku komisijai. Vēlos pateikties komisijai par to, ka viņa publiskajā konsultāciju dokumentā ir iekļaut arī nu, virkni labi jautājumu, virkni labi ieteikumu. Nu, piemēram, vienkāršošanas iespējas, alternatīvas, tātad vienreizēja maksājuma izmantošana, piemēram un arī, ka granti tiek saistīti ar eh, izpildes kritērijiem. Tas viss ir labi, bet tāpat laikā jāatcerās, ka finanšu regulas izmaiņa ir tikai daļa no procesa, kuru gaitā jāsamazina um, tātad slodze uz kopienas budžetu un saņēmējiem. Un uh, Eiropas Savienības finanšu izmantošanas kvalitāte ir otra medaļas pustā sacīt. Ja nepieciešams mainīt kultūru un attieksmi, ne tikai, ne tikai instrumentus ir nepieciešams ne, izmērīt to, kā tad šī vienkāršošana strādā un tā tālāk. Un kā Lemandos kungs mums iepriekš atgādināja, noteikuma attiecībā uz Eiropas eh, Savienības eh, finanšu izmantošanu ir iekļauta nevis regulā, sacīsim, bet, bet, bet atsevišķu apakšregulu tekstos, sacīsim. Un, uh, Un līdz ar to rodas arī specifiskas nacionālas problēmas, kuras es uzklausīju iepriekš, vismaz attiecībā tām valstīm, kurām es nedaudz pazīstams. Un lai būtu dažas no šīm nacionālām problēmām, nu tad ir attiecīgi būt tām jātiek galā dalībvalsts pašu līmenī. Protams, tas mums neliek raucīties ar, ar, ar tādu pesimismu uz vienkāršošanas iespējām, viena no jomām, kurā tas jau ir noticis lauksaimniecība, viena no tām maksājuma sistēmas, acīsim, tur ir vienkāršāka nekā, nekā iepriekšējā sistēma, kas balstījās uz subsīdijām pēc, pēc eh, sugām, šķirnēm tā tālāk, un līdz ar to arī kļūdu uh, apjoms šeit ir samazinājies. Bet, nu, citās jomās, protams, ir ne, tātad papildus prasības uz saņēmējiem, kas ir alternatīva noteikumu vienkāršošanai vai, vai schēmas vienkāršošanai, sacīsim. Un palāta Un arī tagad, eh, gan pagātnē, un arī tā, tagad, eh, zinu, ka ļoti bieži tas viss tad notiek uz saņemē rēķina, tātad šīs kļūst tiek koriģētas. Priekšstādātāji, tagad atgriezīšos pie mūsu pamatu sarunas tēmas, tātad pie regulas izmaiņām. Revīzijas palāta ierosina, lai eh, programmu menedžments nākotnē koncentrētos uz sasniedzamiem mēķiem, uz mēķiem, nevis uz iemaksu kontroli. Komisija būtu jāapzinās un jāizvērtē visas izmaksas, kas saistās ar kādu konkrētu finanšu programmu realizāciju. Tā skaitā tās izmaksas, kas jāsaist dalību valstīm un arī programmu saņēmējiem. Un palāta ar gandarījumu redz, ka mūsu ierosinājumi ir savā ziņā atspūgļot komisijas priekšlikumos, kurus mēs nu pat saņēmām pagājušo nedēļu un tagad ar li lielu dedzību studējam. Un, nu, priekšstādētāji jāsaka, ka pēdējās desmit gadus laikā izmaiņas finanšu regulā lielā mērā ir bijušas tāds tīri marģināls. Un nu, pat labam mēs redzam, ka ambīcija līmenis ir augstāks. Nu, kā dažādi pārmetāji mums atgādināja, mm, te ir dažādi atšķirīga atbildība konfigurācija un tā tālāk, un jauns konteksts, un revizijas palāta ar nepacietību gaida turpmākās izmaiņas. Protams, mēs piedalīsimies kā novērotāja pamatā. Nu, tā, piemēram, būs interesanti redzēt, kāds būs eh, progresa diskusijai par pieļaujamo risku. Vai mēs spēsim vienoties par šo pieļaujamo riska maržu sacīsim, vai drīzāk pieņemsim nulles toleranci? Un pirms divām pusstundām iedošajā telpā priekšstādā jūs kaut ko tādu sacījāt nešķiet, bet nu redzēsim, kādas attīstīsies. Nu, revizijas palāta centīsies arī piedalīties šajās diskusijās, mēs laidīsim klājā atzinumu par šo priekšlikumu, mēģināsim pilnvērtīgi iesaistīties šajās diskusijās, lai palīdzētu izstrādāt vienkāršākus noteikumus, kas eh, vairāk koncentrētos uz darba izpildi, uz konkrētiem rezultātiem, tas viss nāks pa labi Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Paldies! <clears throat> Grazie a lei, signor Bostock della Corte dei Conti. Paldies Bostock kungam no revīzijas palātas. Un tagad vēlos dot vārdu Graislas kundzei, referentei no budžeta kom komitejas, un Rebilīnī kungam no finanšēja, tātad no, kom no konta komitejas. Ņemot vērā to, ka uh, tiesnesis Pičurīlī nevarēja ierasties, nu, tad arī Rebilīnī kungs uh, īsi pievērsīsies tādam jautājumam, kā tā ir balstu deklarācija kopīga pārvaldība, un kāds ir tātad uh, šo deklarāciju saturs. Tātad varbūt kā referenti varētu īsti pieskārties šim jautājumam. Mēs viņam dosim nedaudz vairāk laika, ņemot vērā to, ka tas iekrimēts. Tad sākumā došu vārdu Greslas kundzei, lūdzu. Entschuldigung, hier gibt es ein technisches Problem. Atvainojos, tehniska problēma ar mikrofonu, saka Greslas kundze. Paldies! Es gribētu tagad varbūt tā pieticīgi. Es nevaru aizstāt referentu un izdarīt tādu plašu kopsavilkumu. Es gribētu teikt paldies komisijai, jo tās iniciētā reforma ir ļoti plaša un tai būs liels efekts. Būtu ļoti labi, ja tā būtu jau 2006. gadā, jo tad atvieglojumus saņemt bija ārkārtīgi grūti. Dohertī kungs izklāstīja iepriekšējās reformas galvenos punktus. Un 2006. gada reforma komis, tā bija tāda, kas nāca par labu tikai komisijai pašai. Un um, finansējumu saņēmēju, um, tad noteikumu atvieglošana toreiz nenotika, un tas arī nebija toreiz iespējams. Uh, Un tagad daļa šo priekšlikumu tiek liktas galdā vēlreiz, bet man šeit pietrūkst uh, noteikumu, kas ļautu um, panākt tādu klientam draudzīgāku pieeju. Un es priecājos par to, kas ir paredzēts tagad, kādā veidā ir paredzēts reformēt daļas no finanšu regulas, bet uh, būs ļoti slikti, ja pēc tam komisija nāks klajā ar jauniem noteikumiem par speciāliem fondiem, kas tiks tā kā uzklāti tam visam pāri. Un uh, mums taču ir jāmācās no pieredzes, tāpēc es gribētu teikt komisāram, viņa pārstāvjiem, ja mums neizdosies uh, reformēt to, ko es šobrīd uh, minēju, tad šī reforma kopumā nebūs sekmīga. Ir jāizmanto gan budžeta komitejas, gan budžeta kontrolas komitejas iespējas un jākonsultējas, un mēs arī esam daļa no risinājuma. Uh, Mēs vēlamies, lai zinātnei finansējuma saņemšana būtu daudz vieglāka, raitāka un e, visi šie um, garie un plašie un sarežģītie teksti tiks ļoti rūpīgi lasīti un mēs ar tiem iepazīsimies ļoti kārtīgi. Un darba apjoms, protams, ir liels, ir vairāk nekā gandrīz 400 lapušu īstenošanas noteikumu, un par procedūras norises gribētu teikt tā. Pirmais grozījums finanšu regulā, tas ir Lisabonas līgums, un mēs ar to arī sāksim. Pirmā procedūra būs par vai būs veltīta ārējās darbības dienestam, tad būs tā saucamais rīkāst un vai pārskatīšana. Un trešā procedūra būtībā pārklājas ar to, ko mēs jau tagad izmantojam, tā var mazliet pagaidīt. Šobrīd kolēģis Revelīnī un es mēs cenšamies tikt skaidrībā par to, kurš pants, kurā procedūrā ir jāizskata, un tas nebūtu nav tik vienkārši to noteikt. Paldies arī komisijai par izdarīto darbu. Vienā pirmais, 23. un E, tiek izskatīti visās trijās procedūrās. Mums būs jāizstrādā tāds rūpīgs kalendārais grafiks, jo tomēr kārtībai ir jābūt. Visu nevar atstāt pašplūsmā, un jo citādi beigās būs hauss un nekas vairāk. Pašreizējā rīkāst Mēs redzam vairākus jau pazīstamus e, momentus, piemēram, personāla izmaksu ierobežošanu, labās prakses reklamēšanu un komunicēšanu dalību valstīs un dalību valstu ieguldījums varētu būt tiešām tāds, lai mēs arī šeit uzzinātu, kāda ir labā prakse, ko mums ir vērts iekļaut mūsu tekstos. Runā par apvienoto karalisti. Es redzēju, cik ļoti, um, cik ļoti daudz tomēr ir atstāts pašas dalībvalsts atbildībām. ir virkne jautājumu, kas mums sen jau ir noteikti par kā prioritātes, piemēram, transparence vai caurskatāmība. Es uzskatu, ka tas ir lielākais pirmās Barozo komisijas sasniegums, šis uzsvars, kas tiek likts uz caurskatāmību. Rīkāst Šajā pārskatīšanā vai pirmajā nu, mēs redzam, ka publikāciju dalību valstīs ir daudz. Mēs esam parūpējušies par to, bet ja mēs gribam. Nu, tomēr tā efektīvāk reklamēt Eiropas finansiālu atbalstu iespējas, tad šiem tekstiem ir jābūt labākiem. jautājumi, ko mēs šodien dzirdējām publikā, ir ļoti interesanti. Es nedomāju, ka mēs varam pieļaut jebkādu riska kļūdas līmeni. Tas ir Tās ir lietas, tie ir jautājumi, kas ir jārisina šajā komitejā. Un es domāju, ka to mēs darīsim. Bez komisijas atbalsta un abu komisāru atbalsta mums nekas labs neizdosies gribētu teikt paldies bijušajam komisāram Šemetam par izdarīto darbu, jo viņš paveic ļoti daudz īsā laikā. Ir daudz jauna, jaunā budžeta procedūra, bet finanšu regulas gribētu atgādināt, tik pirmo reizi tiks pieņemta koplēmuma procedūras um, veidā. Un ir arī lietas, no kurām mums ir jāatsakās, ko mēs pagātnē izmantojām. Mums pirmkārt ir jāskatās uz reformas saturu, un es domāju, ka izredzes mums ir labas, mums ir jāizmanto pašreizējās iespējas, jāatvieglina naudas līdzekļu apgūšana, ir jāņem vērā arī daudzveidība, to, par to runā arī Matistra kungs ir tik ļoti daudz ideju, kādas ir organizētās noziedzības pārstāvjiem, kā tikt pie Eiropas naudām. Arī tas mums viss ir jāņem vērā un jāzina, kā to novērst. Un 2011. gadā laikā būtu labi, ja procedūra tuvotos beigām un es ceru, ka pirmais lasījums tomēr notiks jau šajā gadā un līdz nākamajai vasarai, lai mēs jau būtu tik tālu tikuši pārunās ar padomi, lai mēs zinātu jau, ar ko varam rēķināties. Paldies Eiropas parlamenta sekretariātu darbiniekiem. Paldies Buksu kungam un Majorskas kundzei. Viņi darīja ļoti daudz. Un um, šis uzdevums, ar ko mēs tagad strādājam, ir ļoti plašs, ļoti daudz plākšņains. Un gribu teikt paldies visiem, kas piedalījās, kas nāca klajā ar jaunām idejām, ar uzlabojumiem. Un Cits starpā tās bija arī nevalstiskās organizācijas. Es ceru, ka mēs saglabāsim kontaktus un es ceru, ka mums izdosies arī turpmāk tomēr labi saprasties ar komisiju. Un gribētu visus aicināt arī turpmāk strādā tādā savstarpējas uzticēšanās gaisotnē, atklāti, un tā saucamās dalību valstu administratīvās vai administratīvie paziņojumi, un kā piemērus var pateikt, ka tie mūs neapmierina, un saskaņā ar iecerēto reformu šeit izdarīt grozījums ir paredzēts tikai 2014. gadā. Un tas nozīmē, ka pirmos jaunos paziņojumus mēs saņemsim tikai 2015. un tas, manuprāt, ir pārāk vēlu. Mēs rīkosimies saskaņā ar lēmumu pieņemšanas procedūru, bet es gribētu aicināt visus kolēģus nezaudēt pacietību. Uh, rēķināties ar to, ka darbs ir ilgs un grūts, un referenti, referentiem ir jāpaveic arī liels darbs, lai modinātu interesi pašiem savās komitejās. Paldies! Grazie! Grazie, onorevole. Paldies! Paldies, Greslas kundze! Un tālāk eh, mūsu otrs eh, referents Rivlīnī kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties visiem vieslektoriem par viņu prezentācijām, kas bija interesants un stimulējošs, un kas atkal un atkal pierāda to, cik lielu ieguldījumu praktiķi no dažādām nozarēm un uh, zinātnieki var ienest mūsu darbā. Un šeit bija ļoti svarīgi uzzināt šo viedokli par finanšu regulu un, un tās grozīmiem. E, šis tēmas ir ļoti svarīgs un to risina divas komitejas. Un šajā uzklausīšanā mēs dzirdējām visdažādākos viedokļus un, manuprāt, e, daudzas prezentācijas bija ļoti interesants, īpaši tās, kas attiecas uh, uz manu darbības lauciņu, proti uz budžeta kontroli. Un tieši Dohertī kunga uzstāšanās man īpaši patika. Viņš runāja par eh, trūkumiem un iegūmiem no 2004. un 2005. gada reformas un to, ka nepieciešams uzlabot izmaksu procedūru un sniegt kvalitīvāku finanšu informāciju. Protams, jautājums par administratīvā sloga uh, samazināšanu konkursu procedūrā. Un uh, viņš runāja arī par to un uzsvēra to, kur nepieciešams vēl papildus darbs, Uh, lai novērstu situāciju, kad cilvēki vienkārši nolaiž rokas un atsakās uh, iesniegt pieteikumus tikai tādēļ, ka procedūra, lai iesniegtu savu pieteikumu, projektu pieteikumu, ir tik sarežģīta. Jo ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas vairāk uh, cilvēku un organizāciju gūtu iespēju piekļūt Eiropas fondiem. Uh, Eh, tāpat laikā nav nepieciešams kontrolēt eh, visu līdz eh, pēdējam eiro. Birokrātijas dēļ, protams, simtiem un tūkstošiem cilvēku ir liektu pie Eiropas finansējumam, un tas ir jautājums, kas ir jārisina. lēmumi, kas tiek pieņemti saistībā ar Eiropas finansējumu, ir jāpieņem dažādām institūcijām. Un faktiski situācija ir tāda, ja tā, ja viss šī dokumentu gūzma ir pārāk sarežģīta, tā tikai paver jaunas iespējas krāpniecībai. Tī bija runa arī par 317. pantu Mums kolēģis no Itālijas to minēja. Šeit sadarbība starp komisiju un dalību valstīm ir īpaši svarīga, jo dalību valsts eh, pienākums ir veikt kontroli, veikt auditus un revīzijas, taču ne tikai tas vien ir svarīgi, kā eh, tiek izlietot Eiropas līdzekļi un kā tie tiek aizsargāti no krāpniekiem. Nu, diemžēl uh, otra viesreferenta no Itālijas nevarēja ierasties, bet uh, faktiski viņai bija jārunā par uzticamības deklarācijām no dalību valstu puses. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai visas dalību valstis iesniegtu šīs deklarācijas. Uh, un varbūt iztiktu bez šiem uh, e, nacionālajiem kopsavilkumiem, jo faktiski tie ir izrādījušies diezgan neliederīgi. Un budžeta kontrolas komiteja parlamentā jau ilgu laiku ir aizstāvējusi tieši šādu viedokli. Mēs esam pētījuši e, šīs, e, šos te gada kopsavilkumus un ir pilnīgi skaidrs, ka ar to nav, ka tas ir nepietiekami. Mums ir vajadzīgi cita veida un vairāk datu un tiešām ir jāpāriet uz pārvaldības deklarācijām no dalību valstīm. Tās būtu pilnīgākas un uz tām varētu drošāk paļauties. Es vēlos pateikties, pateikties Hauzera kungam, kas pārstāv Vācijas revīzijas palātu. Viņš mums deva virkni ļoti svarīgu un interesantu piemēru mm, par to, kā darbojas federālā sistēma un kā tiek veidoti nacionālajie pārskati federālā sistēmā un kāda ietekme ir 53. panta B apakšpunktā. Un viņš runāja par iespēju, ka varētu būt eh, atsevišķa uzticamības deklarācija katrai dalībvalstī, un pēc tam eh, varētu būt šāda uzticamības deklarācija katrai politikas jomai, piemēram, par to, kā eh, tiek realizēts kāda katrā dalībvalstī. Es pasakos visiem, kas uzstājās, paldies priekšsēdētājiem, kas vadīja sēdi, visiem ekspertiem, kas piedalījās. Vēlos pateikties arī Bostokungam. Viņš ļoti īsā laikā faktiski iepazīstināja mums ar kopsavilkumu par tām prasībām, kas ir saistītas ar izmaiņām finanšu regulā. Tas ir pareizais solis virzienā, kur mēs veidosim vienkāršāku eh, tātad, normatīvo bāzi un eh, tāpat eh, laikā vairāk orientēsimies uz projekta rezultātiem. Mums šeit ir nepieciešams veikt arī politisku uzraudzību. Mums, protams, ir birokrātija jāsamazina, mums ir jātiek vaļā no uh, visām tām šaurajām vietām, kas paver iespējas veikt krāpnieciskas darbības, jāveic attiecīgā kontrola, lai nelikumības novērstu, bet tā ir tikai viena daļa. Uh, no nepieciešamā kontrolas mehānisma. Jau to faktiski ir jāveic eh, tiesām eh, un eh, audīt iestādēm, taču mums ir svarīgāks uzdevums veicams. Mums ir jāizprot labākie veidi, kā piešķirt, kā sadalīt līdzekļus un nodrošināt, ka tie tiek izmantot saulēcīgi un atbilstoši sniedzot labumu, jo laiks eh, arī nav mazsvarīgs krīzes laikā. Tas ir tikpat svarīgs kā nauda, kā finanšu līdzekļi, jo, ja tie tiek piešķirti, tie jāizmanto saulaicīgi un efektīvi. Jo ir dīvaini, ka šajā te krīzes laikā mums ir neizmantot un nepieteikti līdzekļi. Mums vajadzētu saprast, eh, kur tad šīs naudas ir pietrūcis un kur tās ir par daudz, un vajadzētu to pārdalīt un uh, mēģināt izdot tur, kur tā ir vairāk nepieciešama, ja ir jomas, kurās nauda netiek izmantot pilnībā. Tātad tas ir mūsu galvenais uzņa, uzdevums. Mums šie līdzekļi ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, un ja kaut kur šie līdzekļi netiek atbilstoši izmantoti, ja e, maksājuma apropriācijas e, notiek novēlot, tad tas kavē tehnoloģisko progresu Eiropā, ekonomikas attīstību Eiropā Nu, un faktiski tas ir tikpat, kā, tas var izrādīties tikpat kaitīgi kā krāpniecība. Tā tad neefektīva darbība, pārmērīga kavēšanās, neatbilstoša naudas eh, izlietošana, neefektīva naudas eh, izlietošana, tikpat negatīva ietekme Eiropas Savienības budžetu kā krāpšana. Tāpēc mums ir efektīvi jārēģē kā to prasa mūsu pilsoņi, un nevajag koncentrēties tikai uz kaut kādām atsevišķām lietām. Es domāju, ka Eiropas Savienība var sniegt vairāk pievienotās vērtības ar mazāku ideoloģijas devu. Mm Es atceros, ka bija kāds gadījums ar kādu ba bankas nodaļu, kurā tātad ar vārdu sakot finansējumu jābūt caurskatāmākam un fondi, fondiem jāglabājas caurspīdīgos stikla sēklos. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Pavisam īsts komentārs no manas puses. Es domāju, ka NVO attīstībai tas viss ir ļoti svarīgi, tas, par ko es runāju, un es vēlētos aicināt budžeta un budžeta kontrolas komitejas locekļus iesaistīties arī struktūrētā dialo, struktūrētajā dialogā kurā pašlaik ir iesaistīsies jau attīstības komiteja, tas ir tā saucamais kvadrilogs, kurā ir iesaistījušās dalībvalstis, parlaments, sabiedrības pārstāvi, pašvaldību pārstāvi ir aktīvi iesaistījušies, un tas ir dialogs par sadarbību starp Eiropas komisiju un šiem dalībniekiem. Un es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir veidot saikni Un ja pašreizējais finanšu regulas eh, grozīšanas process eh, nodrošinās regulu, kas darbosies nākamajos eh, budžeta plānošanas posmos, tad mums ir jācenšas savienot īstenošanas mehānismi ar attiecīgiem politiskiem mehānismiem. Paldies! Un tagad vārds Haugas kundzē, lai viņa pastāstītu, izteikt savu viedokli. Paldies! Paldies! Nu, vispār secība bija mazliet ātrāk, savādāk, bet tas nekas. Es runāšu ātri. Manuprāt, mēs ļoti daudz jauna uzzinājām, daudz ko iemācījāmies. Es vispār ar to nemaz tā nebiju gaidījusi. Es godīgi atzīstos. Uh, Mēs dzirdējām tik daudz dažādu impulsu no tiem, kas saņem finansiālo atbalstu. Mēs dzirdējām juristu atzinumus par to, kādā vidē um, palīdzības piešķiršana notiek, un dzirdējām to, ka sadarbība starp Eiropas institūcijām zobratos mēdz čirkstēt smiltis, bet um, tā gadās, bet komisija ir dzirdējusi vismaz pareizos jautājumus vai uzdevusi arī pareizos jautājumus. Nu, tāda uzslava, protams, ir tāda divdomīga. Bet es domāju, mēs esam viensprātis, ka noteikumi mums ir vajadzīgi labi, kvalitatīvi, Komunikācijai ir jābūt tikpat labai, interpretācijai jābūt vienotai un nepārprotamai, un pārkāpumu gadījumos jābūt automātiskām sankcijām. Ja mēs to visu paturēsim prātā, um, tas arī tad ar to arī pietiktu. Novēlu jums uh, atspirdzināties um, pusdienu laikā, bet pēcpusdienā mēs tiksimies ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Lai jums uh, laba apetīte! Grazie! Grazie alla collega Aug, io volevo... Paldies, Halkas kundze! Tā jau es vien piebilst divas lietas, pirms mēs noslēdzam sanāksmi. Divas, uh, nu, tādas, manuprāt, būtiskas lietas. Pirmkārt, um, nu, jau gadu būšu nostrādājis šajā institūcijā un nu, aizvien spilgtāk apzinos, cik svarīgi ir, ir nodrošināt efektīvu sadarbību starp uh, dažādām Eiropas Savienības institūcijām. Ja šādas sadarbības nebūs, tad mēs arī nevarēsim nodrošināt adekvātu valsts uh, resursu uh, pārvaldību. Protams, jānodrošina, ka ir šīs sankcijas, ka tie, kas uh, veids finanšu pārkāpumus paliek nesodīti. Pie tā mēs turpināsim strādāt, mēs noteikti mēģināsim uzlabot sadarbību ne tikai ar komisiju, bet arī ar apsaimnības pārdomu, tāpat arī ar revīzijas palātu mēs dzirdējām, ka šī sadarbība jau uzlabojas. Un noslēgumā par šīm te īsi par šīm sankcijām. Sankcijām, protams, jābūt ir pirmkārtām preventīvām pēc rakstura, tādām, kas attur no turpmākiem pārkāpumiem kas nodrošina to, ka attiecīgi arī šie pārkāpumi ir tiek uzskaitīti un ir caurskatāmi. Tas, protams, viss ir nepieciešams. Un es uzskatu, ka šeit tieši revīzijas palātē būs spēlējama svarīga loma nākoš, nākotnē tātad šīs regulas pārskatā. Un arī Olaf, protams, ir ļoti svarīga institūcija, kas šeit jāiesaist. Drīz tiks iecelts jauns Olaf ģenerāldirektorāts, un es domāju, ka viņa vadībā teikt arī Olaf turpinās svarīgo cīņu pret krāpniecību Eiropā. Un arī Lisabonas līguma stāšanās spēkā paši ir tāda kā jauna lapuse. Mēs zinām, ka Eirožast ir tāda institūcija, kuras pilnvairs paplašinās. Un arī mēs gaidām, ka tiks izveidots Eiropas prokuroru birojas, sacīsim, un arī šis birojs varēs spēlēt ļoti svarīgu lomu šajos jautājumos. Tad visi tie ir būtiski tādi pagrieziena punkti. Un mums nepieciešams strādāt pie tā, lai celtu sabiedrības apziņu un informētību par šiem jautājumiem. Manuprāt, viens no svarīgākiem jautājumiem, kurā šāda zināšana un sabiedrības izpratnes pietrūkst, ir jautājums eh, par valsts eh, līdzekļu efektīvu pārvaldi. Nu, tieši šeit ir jāuzlabo sadarbības starp Eiropas Savienības valstīm Bet, protams, jānodrošina tas, ka necieš Eiropas kopējās intereses no tā. Un Grēslas kundze arī sacīja, ka nu, faktiski dažādas organizētās nosacības, eh, nosacībai līdzīgas attieksmes grupas iesaistās Eiropas saimnības līdzekļu realizācijā. Tāda gadījuma ir, un mums ir nopietni ar visvargāko likumu spēku jāvēršas pret šiem pārkāpumiem, lai nodrošinātu, ka valsts eh, līdzekļu realizācija ir godīga un ka piešķirtie līdzekļi sekmē valsts, um, Eiropas Savienības kopējā ekonomisko izaugsmu, mazina um, bezdarbu, tā tālāk. Un no rīta vairāk kā dzirdējām, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienības institūcijas uh, būtu, uh, to imidžs būtu uzticams, kā uzticam partneri, uzticams institūcijas, kuras tiešām realizē Savienības intereses. Jo sevišķi tādi ir runa par dalību valstīm, kas pie, pieļaušas kādas pārkāpumus, uh, kas nāk par sliktu visai Eiropai, nepieciešams tāpēc sankcijas un disciplīna. Vēlreiz paldies visiem runātājiem, komisijas pārstāvjiem, revizijas palātas pārstāvjiem un visiem pāriem lektoriem. Lai jums visiem laba diena un mūsu komiteja atkal tiksies 22. jūnijā. Paldies!